So, good morning. Let us start with... Labrīt. Sāksim mūsu cilvēktiesību komitejas otro dienu, otrā darba sēdi. Un darba kārtībā ir paredzēts ziņojums, ko sniegs eh, Eiropas ombude par Frontex, kas ir eh, Eiropas eh, robeža aģentūra. Un man ir prieks, ka pirmo reizi mūsu uh, cilvēktiesību komitejā mēs varam sveikt Emīliju Oreiliju, kas ir Eiropas ombude. Paldies par ierašanos, un jūs uh, zināt noteikti, ka mūsu komiteja ir apakškomiteja ārlietu komitejai. Un, manuprāt, eh, ir ļoti žēl, ka cilvēktiesību uh, Uh, uh, pārkāpumus mēs varam apspriest tikai attiecībā uz valstīm ārpus Eiropas Savienības, jo, manuprāt, būtu labāk, ka parlamentā būtu tāda pilntiesīga cilvēktiesību komiteja, kas uh, runātu par cilvēktiesību pārkāpumiem gan ārpus, gan uh, Eiropas Savienībā. Bet tagad mēs redzam, ka ir šajā sasaukumā tāda politiskā situācija, ka nav uh, politiskais pārsvars, kas atbalstītu šādu ideju. Uh, Es domāju, ka mēs būtu ticamāki um, ārpusē, ja pieņemtu un kritizētu arī savas cilvēktiesību problēmas. Bet nu tāda ir situācija. Agrāk mūsu cilvēktiesību komitejai 2010. un 2011. gadā bija uzdevums sniegt atzinumu par jauno Frontex mandātu, ko uh, komisija prasīja tālāk attīstīt. Un tad, kad mums bija debats, tad mēs bijām uh, vienkārši pārsteigti, ka bija Eiropas Savienības aģentūra, kurai nebija pienākuma regulāri ziņot Eiropas parlamentam, un ka, kurai nebija iekšējās datu politikas, un uh, pirmās atbildes, ko es saņēmu, bija, kāpēc jūs jautājat par cilvēktiesību jautājumiem, jo tas nav mūsu mandātā. Tātad, raugoties uh, atpakaļ uz uh, šo laiku pirms dažiem gadiem, tad uh, Lībe komitejā uh, bija iespējams pie tā strādāt un to tālāk attīstīt, tātad tagad mums ir Frontex mandāts, kurā ietilps pienākums regulāri ziņot, viņiem ir cilvēktiesību pārstāvis un viņiem ir tāda kā padomdevēju valde, kur ietilpst uh, ANO aģentūras un nevalstiskās organizācijas, kas var sniegt konsultācijas darbiniekiem par cilvēktiesību jautājumiem. Un joprojām tomēr, kad es uh, sekoju šīm lietām, es lasu nevalstisko organizāciju ziņojumus, kas uh, novēro Frontex misijas un citas uh, misijas, kuries iesaistītas uh, um, robeža apsardzes struktūras no dalību valstīm, tad ir cilvēktiesību pārkāpumi un vienmēr ir neskaidrs, kas tad ir par tiem atbildīgs. Tas tā tad ir mūsu ikdienas darbs, runājot par cilvēku tiesībām, un Frontex strādā gan uh, Eiropas Savienības ietvaros, gan ārpus mūsu robežām, un mēs varam skatīt šos jautājumus, ko viņi dara. Uh, Jūs esat arī uh, strādājis pie šiem jautājumiem, sastādot ziņojumu, un mēs labprāt uzklausīsim arī jūsu teikto un jūsu ieteikumus. Mūsu komiteja var arī veikt pētījumus, un mēs esam pasūtījuši uh, Elspetai Giltai, profesorei, sveicījos šeit, um, strādāt pie pētījuma, pasūtījuši viņai pētījumu par uh, aktuāliem izaicinājumiem starptautiskajā bēgļu likumdošanā sadarbībā arī ar ANO struktūrām. Un eh, tāpēc mēs jūs abas ielūdzām, jo šie jautājumi, mūsuprāt, ir savstarpēji saistīti. Jā, tā tad. Eh, es domāju, ka mēs varētu sākt ar to, ka mēs uzklausītu jūsu abu prezentācijas un tad uh, sākt debatas. Orēlijas kundze, lūdzu jums vārds. Thank you very much. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze, un paldies arī par šo uh, interesanto papildu informāciju par jūsu komiteju un par to, kā strādājat pie šiem jautājumiem, kas ir saistīti ar šo konkrēto aģentūru. Uh, Un, eh, manuprāt, jums ir pilnīgi taisnība runājot par Eiropas Savienības ticamību, eh, runājot par cilvēktiesību pārkāpumiem, ir jāmin arī tādi mūsu teritorijā. Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies deputāti jums par eh, šo iespēju ziņot jums par šo ziņojumu. Frontex nepieņem manu ieteikumu uh, izveidot iekšējo sūdzību sistēmu. Es nesaku, ka šāds mehānisms, ja tāds tiktu ieviests, atrisinātu visus sarežģītos migrācijas jautājumus, un tomēr tas būtu solis ceļā uz to cilvēktiesību standartu uzturēšanu spēkā, uh, kas ir noteikti pamatiesību hartā, kas Frontexam, uh, tāpat kā citām aģentūrām, ir jāievēro. Es zinu, ka migrācijas jautājums satrauc mūs visus, um, un tā tas bija arī uh, pagājušā gada oktobrī, kad 360 uh, cilvēki noslīga netālu no Lampedūzas salas. Mēs visi uh, sarakst uh, zinām uh, šo te stāstu, kur um, ir runa par Sicīlijas aristokrātiju, kas cīnās ar sociālajām izmaiņām, uh, Um, pagātnē, un tagad uh, mēs redzam, ka ir atkal jaunas problēmas 21. gadsimtā, lai cīnītos ar sociālajiem un ekonomiskajiem spiedieniem. Cilvēki riskē ar dzīvību un bieži vien ar savu bērnu dzīvību, lai nokļūtu Eiropā. Vismaz 20 tūkstoši cilvēki ir gājuši bojā pēdējos 20 gados, lai um, cenšoties sasniegt Eiropu un nezinām, cik uh, vēl ir gājuši bojā un uh, kurus neesam pamanījuši. Uh, Um, Priekšsādātājs Šulcs pagājuši, kad teica Eiropadomē, ka Lampedūzai ir jābūt pagrieziena punktam Eiropas migrācijas politikā, un tas arī ir mana īpašā ziņojuma konteksts. Frontex nepieņem manus ieteikumus pēc izmeklēšanas, runājot par viņu cilvēktiesību ievērošanu. Uh, Un tomēr es gribētu sākumā pateikt, ka es tomēr ļoti labi sadarbojos ar Frontex un es ceru, ka šīs atšķirības mūsu starpā nav tik lielas, kā izskatās un ka varēsim panākt uh, vienošanos ar parlamentu palīdzību. Imigrācija un jo īpaši nelegāla ieceļošana rada milzīgs izaicinājums Eiropas Savienībā. Un ir, protams, spriedze starp šīm leģitīmajām interesēm pasargāt mūsu robežas un um, pienākumu sniegt patvērumu, patvērumu meklētājiem. Frontexam ir jāsadarbojas ar dalībvalstīm un jāpanāk līdzsvar šo divu jautājumu starpā. 2011. gada regula, ko jūs pieminējāt, nosaka, ka Frontex ir jāievēro pamatiesību harta. Frontex ir eh, jāveic arī administratīvu pasākumu, lai um, eh, ļautu iesniegt sūdzības, un šeit es runāju par rīcību kodeksu, kas ir jāizstrādā, ir jāieceļ pamatiesību ierēdnis eh, un jāizveido konsultīvais fórums par pamatiesībām. Tie visi ir atbalstāmi soļus priekšu. 2012. gadā ombuds Diamandorus kungs uh, Uh, uzsāka izmeklēšanu par to, vai Frontex ir panācis uh, progresu saskaņā ar šo regulu. Mēs atklājām, ka saprātīgs progress tiek sasniegts, uh, un tomēr mēs um, konstatējām, ka nav mehānismu Frontex aģentūrā, lai uh, risinātu pamatiesību pārkāpumus. Uh, Manuprāt, tas, ka nav šāda iekšēja mehānisma, ir būtisks trūkums Frontex struktūrā. Tas nozīmē, ka Frontex nespēja pilnībā apzināt uh, bažas un sūdzības, kas uh, attiec uz viņu darbību, un tas nozīmē arī, ka cilvēkiem, kuriem būtu par ko sūdzēties, uh, nav iespējas tos iesniegt tieši Frontex uh, šīs sūdzības. Un rezultāts ir tāds, ka migrantu uh, Uh, cilvēktiesību pārkāpumi netiek uh, konstatēti un netiek atrisināti. Un tāpēc es ieteicu, ka vajadzētu mehānismu uh, izveidot, lai cilvēki varētu tieši sūdzēties Frontex aģentūrai. Diemžēl Frontex šo ieteikumu nepieņēma. Frontex saka, ka individuāli atgadījumi ir attiecīgo dalību valstu kompetencē, kurā tie ir notikuši. Viedoklis, ka uh, Uh, Eiropas aģentūrai nav tieša atbildība šajā uh, sakarā, uh, to Eiropas padomi ir aprakstījusi kā bīstamu, un tādējādi tiek nogrūstu vaina starp aģentūru un dalību valstīm. Frontex nevar neatbildēt par savu darbinieku rīcību. Uh, Protams, šī atbildība bieži vien ir dalīta ar uh, dalībvalsts uh, ierēģiem, bet nevar būt tā, ka Frontexam nav nekādas atbildības. Es uh, saprotu, ka uh, rēti, kuri Frontex darbinieki iesaistās uh, operācijās uz vietas, un tomēr uh, pienākums atlīmes nevienmēr ir ļoti skaidrs. Daudzus darbiniekus nosūta dalībvalstis. Uh, bet eh, viņiem uh, ir aproces ar uzrakstu Frontex un ar Eiropas karogu. Un tie, kas saskars ar šādu uh, ierēdni, uh, saprot, ka uh, šis ierēdnis strādā Frontex uzdevumā. Un šie cilvēki ir ļoti ievainojumā situācijā, un viņi, uh, protams, apzinās, kāda ir situācija. Uh, un nevar sagaidīt, ka uh, nobiedēti cilvēki uh, šādā satraucošā situācijā spētu izprast šo sarežģīto kompetenci sadalījumu. Un uh, tāpēc uh, šie cilvēki loģiskā kārtā Frontex uzskata par pirmo, kam sūdzēties par viņu tiesību pārkāpumiem. Šeit ir svarīgs princips, un tas ir tāds, ka jebkurš cilvēks, kas uh, strādā ar uh, Eiropas karogus, savas uniformas vai aproces, uh, ka viņam vismaz kopīgi ar dalībvalstīm būtu uh, jābūt atbildīgam, uh, šai institūcijai būtu jābūt atbildīgai Eiropas parlamentam. Ņemot vērā Lampedūzas tragēdiju un citas katastrofas pie Eiropas robežām, Frontexam ir tieši jāskata migrantu un citu sūdzības, ko ietekmē viņu rīcība. Kā šī komiteja ļoti labi zina, tiesības var nodrošināt tikai ar īstenošanas mehānismu, un šāds efektīvs mehānisms ir jāveido, lai cilvēki varētu iesniegt sūdzības. Noslēgumā gribu lūgt jūsu atbalstu, lai parlaments ar savām pilnvarām prasītu uh, Frontexu izveidot savu iekšējās sūdzības mehānismu, lai tie, kuru tiesības ir pārkāptas, varētu iesniegt sūdzības. Uh, Uh, lai viņu lietas tiktu pilnībā izmeklētas un uh, atrisināts. Paldies! Thank you! Paldies! Lās paldies, Aurēlijas kundze! Es arī vēlētos teikt, ka Frontex aģentūras pārstāvji, kontaktpersona no Briseles ir klāt, viņa ir šeit zālē. Es saprotu, ka Eh, pašlaik nav paredzēts, ka jums tiks dots vārds, bet, ja jums ir kas sakāms, es eh, labprāt jums došu vārdu. Pašlaik Frontex darbojas arī cilvēku tiesību amatpersona, un viņa mūsu komitejā viesojās pagājuši gadu. Patiešām pārsteidzoši mm, dzirdēt no jums, ka Frontex nav ņēmis vērā izteikto rekomendāciju. Jūs arī argumentējāt, kāpēc šī rekomendācija būtu ļoti noderīga. Ir skaidrs, ka arī šeit nav runa par tādu rekomendāciju, ko uh, aģentūra nevarētu izpildīt. Kas tad uh, notiks pēc šī atteikuma? Protams, mēs to varētu atbalstīt, bet ja jūs, kā ombude, izsakāt šādu rekomendāciju, kurš tad pieņem lēmumu lai Frontex izveidotu šādu sūdzību mehānismu. Es savu ziņojumu nodevu petīciju komitejai, un viņi to ir izpētījuši un vēlas iesniegt savu ziņojumu parlamentam. Tāpēc eh, tagad ir jāuzdod jautājums, vai šis ziņojums tiks izskatīts šī sasaukuma laikā vai arī nākamā sasaukuma laikā. Pēc tam parlamentām būs iespēja izpētīt arī lūgumrakstu komitejas ziņojumu un vai nu to pieņemt vai nepieņemt. Kā mēs saprotam, tad aģentūras vairāk nekā citas iestādes um, ir atkarīgas no spiediena, kas uz tām tiek izdarīts. Un ja aģentūra neizpilda rekomendāciju, ko es kā ombudu esmu izteikusi, man ir tiesības vērsties parlamentā un lūgt, lai šī rekomendācija tiktu akceptēta. Frontex ir paveicis ļoti daudz pamatiesību jomā, bet šķiet, ka šis punkts viņiem ir ļoti sarežģīts. Viņi saka, ka tad, kad robežsārgi ir izvietoti un Frontex koordinē operāciju, un ja šādā situācijā tiek atklāti cilvēktiesību pārkāpumi, tad šis jautājums ir dalībvalstu ziņā. Bet eh, šķiet, ka šeit ir runa par Frontex darbiniekiem, jo tie ir patiešām Frontex darbinieki, kur ir saņēmuši Frontex autorizāciju. Un līdz ar to eh, Frontex nevar skaidri atbildēt šīm sūdzībām. Nav īsti skaidrs, vai Frontex vajadzētu šo sūdzību nodot tālāk, vai arī uh, izmeklēt to pašiem. Ja tiek iesniegtas sūdzības, tad viena no priekšrocībām aģentūras vai institūcijas darbībā un pērauga prakses izveidošanā ir nodrošināt, lai mēs varētu atklāt trūkumus iestādes darbā. Mums bija arī saruna pirms šīs E, sanāksmes sākuma, un šķiet, ka šeit ir runa par vainīgā meklēšanu vai vainas nogrošanu uz kādu citu. Ja mēs paskatāmies uz Frontex mājaslapu, un e, tur zem kopīgām operācijām ir teikts, ka Frontex plāno, koordinē un izvērtē kopīgās operācijas, kas tiek veiktas kopā ar dalībvalstu darbiniekiem uz robežām. Tāpat arī tiek veikti pētījumi un arī tiek nodrošināta uh, ātrā rēģēšana zināmās situācijās. Tas nozīmē, ka Frontex dara pilnīgi visu īstenībā, bet, ja parādās problēmas, tad Frontex noveļ vainu uz dalībvalstīm. Tāpat arī mājas lapā ir teikts, ka tiek uh, izmantotie darbinieki, kas strādā saskaņā ar uh, dalību valstu uh, norādījumiem, bet tajā pašā laikā viņi valkā Frontex uh, formas tārpus, lai uh, tos varētu viegli atbalstīt. Tāpat arī viņiem ir Frontex akreditācija, kas viņiem ir jāuzrāda pēc pieprasījuma. Tātad, ja eh, tiek izteikti, eh, izteiktas aizdomas par pārkāpumu, piemēram, Grieķijā, tad Frontex var lūgt Grieķijas varas iestādēm veikt izmeklēšanu. Un eh, tur arī viss apstājas. Tāpat, ja žurnālisti vai kāds cits mēģina vest sarunas ar robežsargiem par iespējamiem pārkāpumiem, tad viņi saka, ka ir jārunā ar Frontex. Šķiet, ka šeit ir milzīgs trūkums um, šajā sistēmā. Iespējams, ka sūdzību mehānisms neko daudz nedotu, bet tajā pašā laikā tas liktu cilvēkiem uzņemties lielāku atbildību par savu rīcību. Lielas paldies par sniegto skaidrojumu. Es uh, domāju, ka ja mēs nevarēsim saņemt ziņojumu no lūgumrakstu komitejas šī sasākuma laikā, mēs noteikti turpināsim darbu nākamajā sasākumā. Jūnijā ir paredzēta samita sanāksme, pēc Lampedūzas traģēdijas tika izveidota darba grupa, un tad mēs zināsim, kādas konkrētas rekomendācijas šī darba grupa būs sagatavojusi. Es neredzu, kādas tad īsti ir izmaiņas. Mūsu prezidents Šulcs teica, ka tas būs izšķirošais moments, bet šķiet, ka viss turpinās tieši tāpat kā iepriekš. Bet tajā pašā laikā nāsmu arī nemaz tik pārsteigta. Uzklausīju Grieķijas prezidentūru, kas teica, ka viņi arī vēlas pievērst uzmanību nelegālai robežu čēršošanai un nelegālai imigrācijai. Viņi vēlējās to saistīt ar jūrniecības stratēģiju. Tas nozīmē, ka um, robežas tiks slēgtas, Eiropa kļūs par tādu kā cietoksni. Um, es domāju, ka mums ir vajadzīga skaidra politiskā grība. Mums vajadzētu arī izmantot mums dotās iespējas um, kontaktēties ar Grieķijas politiķiem, jo pašlaik mums šāda iespēja ir. Mēs varētu viņus informēt par šo situāciju. Liels paldies! Tagad sekos eh, pētījuma secinājumi, pēc tam arī dosim vārdu eh, Eiropas komisijas eh, pārstāvjiem, lai tie komentētu abas šīs prezentācijas. Tagad uzklausīsim profesoru Elsbetu Giltu, kas ir veikusi pētījumus par pašreizējiem izaicinājumiem starptautiskajās bēgļu tiesībās. Tāpat arī viņa e, runās par Eiropas tiesībām un Eiropas sadarbību ar ANO augsto bēgļu komisāru. Kā jau vienmēr, e, ja deputātiem ir kādi papildi jautājumi vai komentāri, tad mēs tos varēsim iekļaut. Jebkurā gadījumā mums ir pieejama arī publikācija, kas ir iekļauta deputātu darba mapēs. Lūdzu, profesori Gilda, jums vārds. Un paldies priekšēdētāji! Man ir patiešām liels gods, ka varu būt šeit klāt un varu uh, izteikties pēc mūsu jaunās ombudes uh, Aurēlijas kundzes. Viņa ir patiešām devusi ļoti lielu ieguldījumu uh, tematā, par kur es tūlīt runāšu. Es domāju, ka ombudes biroja rekomendācijas par uh, pieejamajiem līdzekļiem uh, ļoti labi atbilst tām problēmām, par kurām es pašlaik gatavojos runāt, proti izaicinājumi pašreizējās bēgļu tiesībās. Esmu sagatavojusi PowerPoint prezentāciju. Šeit ir publikācijas attēls. Šī publikācija ir pieejama jūsu mapēs, un mēs labprāt atbildēsim uz jebkādiem jautājumiem, kas jums šķiet būtiski. Startautiskās aizsardzības ietvers bēgļiem un uh, cilvēkiem, kas var baudīt startautisko aizsardzību, ir ļoti komplicēts. Tā ir joma, kur uh, mums ir uh, dažādi pienākumu loki. Esmu ietvērusi šo slaidu galvenokārt, lai parādītu jums, cik dziļas ir Eiropas Savienības starptautiskās cilvēktiesību saistības attiecībā uz bēgļu aizsardzību. Tātad mums ir bēgļu konvencija, kur ir noteikts neatgriešanas princips. Tā tika pieņemta 1951. gadā, un 1967. gada protokols šeit izņem ļoti daudz svarīgu ierobežojumu. ANO tiesību hartā ir arī starptautiskais pilsoņu pakts, kur arī ir ietverts spīdzināšanas aizliegums. Un arī šeit parādās aizliegums atgriezt uz spīdzināšanas vietu. 1784. gadā ANO konvencija pret spīdzināšanu paredz, ka nedrīkst atgriezt cilvēku valstī, kur pastāv iespējas, ka viņu varētu spīdzināt. Tagad reģionālās tiesības, Eiropas cilvēktiesība konvencija. Šeit arī ir paredzēts pienākums, ka nedrīkst atgriezt cilvēku valstī, kur viņu varētu nesamērīgi sodīt. Eiropas Savienības pamatiesību hartas 18. pāns pārēdz patvēruma tiesības un 19. pāns, kas pārēdz, ka nedrīkst atgriezt cilvēku vietā, kur viņu varētu spīdzināt. Kopējā Eiropas patvēruma sistēma nosaka noteikumus Eiropā, kas ir paredzēti, lai um, atainotu šīs um, starptautiskās saistības, ko ir uzņēmušās visas dalībvalstis. Šādā tik ļoti bagātīgā pasaulē, uh, kur ir uh, paredzētas ļoti dažādas saistības un pienākumi starptautiskajās tiesībās, kāpēc mēs vēl ar vien saskaramies ar izaicinājumiem nodrošinot aizsardzību. Jūs noteikti nebūsiet pārsteigti eh, dzirdot no Aurēlijas kundzes, ka eh, Frontex nevēlas ieviest sūdzību mehānismu. Dalībvalstis īstenībā ir izrādījušas ļoti lielu nevēlēšanos nodrošināt aizsardzību cilvēkiem, kuriem tā ir vajadzīga. Ir atrasti dažādi veidi, kā izvairīties no atbildības uzņemšanās. Pirmais jautājums ir ļoti sarežģīts Eiropas Savienībā, un Te ir runa par bēgļu un uh, cilvēku, kuriem ir vajadzīga starptautiskā aizsardzība, pārvietošanu Eiropas Savienības ietveros. Jūs šeit Eiropas parlamentā noteikti ļoti labi zināt, ka ir vairākas mazas dalību valstis, kas uzņem ārkārtīgi daudz uh, patvērumu meklētāju salīdzinājumā ar šo valstu iedzīvotāju skaitu. Uh, Eiropas Savienība saskaras ar šo problēmu jau gandrīz 30 gadus, un mēģinājumi atrast kādu mehānismu, lai ļautu cilvēkiem doties uz citu valsti, ja viņi to vēlas, ir bijuši ļoti sarežģīti. Pārvietošana ārpus Eiropas Savienības. ANO augstās bēgļu komisārs ir aicinājis Eiropas Savienību akceptēt vismaz 30 tūkstošu Sīrijas bēgļu, kas eh, pašlaik ir eh, iestrēguši eh, kaimiņu valstīs un šķiet tagad ziemā pat iet bojā. Dalībvalstis nav spējušas atbildēt uz šo aicinājumu, un atbildes ir bijušas ļoti mm, neapmierinošas saskaņā ar ANO augstā bēgļu komisāra un viņa biroja datiem. Tas, ka tik bagātas valstis pasaulē nespēja sniegt palīdzību tik tuvu savām robežām, starptautiskajai kopienai parāda, ka mums ārkārtīgi trūkst solidaritātes un saskaņotības gan attiecībā uz iekšējo, gan arī ārējo Eiropas bēgļu politiku. Ir ļoti daudz arī eh, spontānu ierašanos, un šeit Frontex aģentūras loma ir ārkārtīgi problemātiska. Bēgļu pārpalikumi, tātad te ir runa par sīriešiem, kas jau atrodas Eiropā, eh, par sīriešiem, kas atradās Eiropā tad, kad pirms dažiem gadiem sākās pilsoņu karš. Tagad Aurēlijas kundzes teiktais. Integrētā robeža kontrole Eiropā uh, rada ļoti lielas problēmas veidam, kā Eiropas Savienība un tās dalībvalstis pilda tās saistības, par kurām es uh, runāju savas uzstāšanās sākumā, tātad pienākumi aizsargāt bēgļus. Pirmām kārtām mums ir vīzu, Schengenas un robežu kodeksi. Visas eh, galvenās bēgļu izcelsmes valstis eh, tikai ar vienu izņēmumu uh, ir um, Schengens vīzu melnajā sarakstā. Tas nozīmē, ka šo valstu pilsoņi nevar likumīgi ierasties Eiropas Savienībā, neiegūstot vīzu. Taču, ko Schengenas vīzu kodeksā nav nekādu nosacījumu, kas paredz vīzu izsniegšanu patvērumu meklētājiem. Robežu kodeks arī neko neparedz uh, patvēru meklētājiem, tikai vienkārši izslēdz tos no sava aptvēruma. Tas nozīmē, ka Eiropas robežu kodeksa piemērošana, eh, kas, protams, ir jādara arī Frontex aģentūrai, neparedz nekādus mehānismus patvērumu meklētājiem, kā tie varest, varētu ierasties Eiropā. Frontex operācijas, un pēc brīža es par tām runāšu sīkāk, ir paredzētas, lai īstenot Eiropas Savienības integrēto robežu kontroli. Taču um, cīnoties pret neregulāru robežu čersošanu, ne, beig, um, patvēra meklētājām netiek pavērtas nevienas durvis. Ja mēs paskatāmies uz koordinētajām Frontex programmām Atlantijas okeānā, Vidusjūrā vai uz Grieķijas Turcijas robežas, mēs eh, redzam, ka šeit tiek samesti kopā bēgļi, cilvēki, kuriem ir vajadzīga starptautiskā aizsardzība, un tie visi tiek iekļauti tādā lielākā kategorijā - potenciālie nelegālie migranti. Un šeit tiek darīts viss, lai šie cilvēki nevarētu ierasties Eiropā saskaņā ar pašreizējo Eiropas jurisdikciju. Šo politiku uh, izgaismoja Eiropas cilvēktiesību tiesa. Uh, Eh, nesenajā spriedumā pret Itāliju Hisri Džamāla lietā. Šiet, šeit parādās, ka Eiropa nepilda savas starptautiskās cilvēktiesību saistības pret bēgļiem. Tātad eh, šeit atkal atsācos uz savu pirmo slaidu. Frontex operācijas Grieķijā un Bulgārijā ir likušas ANO augstajam bēgļu komisāram aicināt uh, atsaukt to, ka bēgļi tiek pārvietoti no vienas valsts uz otru. Tas ir jādara no šī gada 3. janvāra, ņemot vērā humanitāro krīzi šajās valstīs. Un tāpēc ir jāuzdod jautājums, kur tad ir bēgļiem paredzētās durvis. Tagad eh, atšķirības starp ANO bēgļu komisāra vadlīnijām un eh, Eiropas eh, patvēruma sistēmu. Neskatoties uz to, ka visi Eiropas eh, patvērums sistēmas pasākumi ir pakļauti Eiropas tiesību hartai, un tāpat arī ir jāņem vērā bēgļu konvencijas preambula, un it kā visiem šiem tiesību aktiem ir jābūt atbilstīgiem bēgļu konvencijai, uh, Startautiskā organizācija, kas ir atbildīga par konvencijas piemērošanu, proti ANO augstais bēgļu komisārs, ir norādījis uz dažādām problēmām Eiropas kopējā patvēruma sistēmā. Pēc bēgļu komisāra viedokļa šī sistēma neatbilst dalībvalstu pienākumiem saskaņā ar starptautiskajām cilvēktiesībām. Pirmais ir Dublinas 3 princips patvērumu meklētāju pārmētāšana Eiropas ietveros. Tas samazina solidaritāti Eiropas Savienībā, un tas ir arī mēģinājums konsolidēt Eiropas teritoriju kā vienu teritoriju patvēruma meklētājiem. Šeit ir paredzēta tikai uh, meklētā, patvēruma meklētāja atraidīšana. Patvēruma meklētājs Zviedrijā, piemēram, nav tiesīgs doties uz Maltu. Pātrinātās procedūras. Tās rada problēmas attiecībā uz drošām procedūrām patvēru meklētājiem. Drošu trešo valstu piešķiršana. Šeit vadlīnijas nav konsolidētas. Un arī a, efektīvu a, pārsūdzības līdzekļu iespējamība ir neliela. Mums ir a, jāpārdomā idejas attiecībā uz reģionālajām aizsardzības programmām. Varbūt tas ir veids, kā izvairīties no atbildības uzņemšanās pret uh, eh, patvērumu meklētājiem. Pārvietošanas programmu ietveros ir eh, jānodrošina ciešāka sadarbība ar ANO augsto bēgļu komisariātu, lai varētu nodrošināt labāku palīdzību. Piekļūšana patvērumu procedūrām tranzītā Ja valstīs nav patvērumu tiesību, tad uh, aizsardzība nav ilgstoša. Iebraukšanas kontroles saskaņošana ar bēgļu tiesībām pašlaik Eiropā ir vislielākā problēma. Eiropas Savienība līdz ar to nepilda savus starptautiskos pienākumus. Gilt, you, uh... Paldies! Jūsu pasvītrotais ir paredzēts visām Eiropas Savienības institūcijām, komisijai, parlamentam, kā arī dalībvalstīm. Esmu pārliecināta, ka no komitejas puses mēs to darīsim zinām Lībē komitejas kolēģiem un citiem, kuri strādā pie šī jautājuma, arī sagatavo ieteikumus. Tagad gribētu jautāt deputātiem, vai jums ir savi jautājumi vai paziņojumi, un pēc tam mēs dosim vārdu uh, Degā Holm un Frontex pārstāvjiem. Šība kungs grib izteikties pirmais. Un, cik es saprotu, Žība kungs izteiksies eh, poļu valodā. Tie no jums, kurš neprot runāt poļu valodā, lūdzu uzlieciet austiņas. <clears throat> Paldies, priekšsēdētāji. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, tik tiešām izmantošu iespēju un runāšu poļu valodām. Man likās ārkārtīgi interesanti. Uzklausīt profesors eh, sniegto analīzi, bet arī gribētu jautāt par Frontex novērtējumu, ko piedāvāja Eiropas ombuds. Šis ir pirmais šāda veida izvērtējums, ko tādā veidā definē ombuds. Tik tiešām es nepiedalījos Lībe komitejas sanāksmē un nezinu, kā tas tur izskanēja, bet šeit cilvēktiesību apakškomitejā tika as novērtējums ir pirmo reizi jebkad prezentēts, manuprāt. Tagad par ieteikumiem runājot. Kā mēs varētu mainīt iebildes un slikto novērtējumu aģentūrai. Vai ir kāda iespēja panākt vienošanos vai konsensusu vai līdzsvaru starp pamattiesībām un mūsu aģentūru, ko apgalvo ombuds un ko dara aģentūra. Cits jautājums - kā samierināt Schengens režīmu ar negribīgumu vai neiespējamību mainīt mītnes vietu tiem, kas ir patvērumu meklētāji samērā bieži mēs saņemam informāciju, tīpaši vēl vakarā no TV programmām, par to, kāda situācija ir ar tiem, kas saņēmuši patvērumu Grieķijā. Es atceros vairākus ziņojumus, vairākas reportāžas attiecībā uz bēgļiem, kuri no Grieķijas varēja tikt uz Zviedriju. Protams, viņiem bija tikai viena iespēja šķērsot robežas kravas automašīnās. Atceros stāstu par kādu jaunu cilvēku, kurš to bija mēģinājis divu gadu garumā Visbeidzot, viņam izdevās nokļūt Zviedrijā, kur viņš varēja palikt ilgāk. Šeit ir runa par cilvēku, kurš ir saņēmis eh, eh, bēgļa statusu, kurš ir izglābies no traumas savā mītnes valstī. Bet tad, kad šie cilvēki vēlas pārvietoties, uh, viņi savus pūliņus neatstās un nekāds aizliegums to nemainīs. Kā mums vajadzētu racionāli rīkoties šādos gadījumos, jūsuprāt? Es nepieminu pat ļoti sarežģīto humāno situāciju, kas ir izveidojusies Grieķijā un Bulgārijā. Dažkārt Mēs eh, vērojam, ka šīm valstīm pietrūks tehnisko kapacitāšu, lai rieķētu situācijā. Un ļoti labs visiem zināms piemērs šeit ir Lampedūras traģēdija. Paldies, ka žība kungs. Jūs atgriežaties pie jautājuma, ko uzdeva profesora Gilda, kur tad ir Eh, durvis patvērumu meklētājiem. Nākošais sā ir Sāra Latforda. Ja jūs varētu izteikties īsi, jo desmitos nāks Lambrīna Nīdiskungs. Paldies, gribu pateikties. Um, visiem runātājiem par prezentācijām, un šie ir ārkārtīgi svarīgi temati. Man ir Eh, šķiet ļoti būtisks jautājums par durvīm, kur tad tās atrodas. Un man tagad būtu specifiski jautājumi. Pirmkārt, par drošo valstu apzīmējumu. Jūsuprāt, tādam apzīmējumam vispār nevajadzētu būt, vai arī, ja tāds ir, tad ir jābūt kopīgai Eiropas Savienības listai. Vai šī būtu pārskatāma prezumcija, ka šeit būtu individuāli jāvērtē katrs eh, gadījums. Es gribētu eh, dzirdēt vairāk jūsu viedokļu par to. Un trešais jautājums mazliet provokatīvs. Runājot par citu Eiropas valstu reakciju uz aicinājumu pēc solidaritātes un Dublinas divi pārskatīšanas. Šeit ir arī jautājums par atbildību pirmajā ierašanās valstī. Un atsevišķas valstis, kuras būtu varējušas investēt uzņemšanas iespējās, nav to darījušas. Un tagad situācija, kad ir ļoti asa ir tāda sajūta, kā šādas atbildības eh, vispār nebūtu. Kā jūs sadalītu šo individuālās atbildības jautājumu katrā valstī, lai ieviestu kopīgos Eiropas eh, Eh, patvērumu noteikumus. Paldies, Latvordas kundze, un tagad uz piecām minūtēm dosim vārdu Eiropas komisijai DG Home Ištvāns Dūbū. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par iespēju izteikties un par iespēju izteikties arī Frontexam. Orelī kundze jau atzina, ka tik tiešām 2011, 2011. gadā galvenais mērķis bija veicināt Frontex darbību, kā arī būtiski bija stiprināt robežu pārvaldības eh, pamatiesību aspektu. Un šajā sakarā jāuztver, ka Schengens akī ir balstīts uz pilnīgu pamatiesību ievērošanu, kas nozīmē, ka neatkarīgi no tā, vai attiecīgā valsts piedalās Frontex, uz tām visām attiec Eiropas Savienības likuma, taiskaitā neizraidīšanas princips. Mēs pieņēmām zināšanai ombudu jautājumu par un izmeklēšanu par Frontex aktivitātēm, kā arī tika norādīts, ka Frontex pieņem praktiski visus izņemot vienu no tiem. Par pēdējo runājot, komisija uzskata, ka Frontex izvērtējums ir korekts. Un, ja mēs runājam par apgalvojumiem par Frontex personālam, Eh, nepareizu rīcību, ir bijuši disciplināri pasākumi, kā arī kopš regulas ir, reg, notiekumi ir stājušies spēkā. Tas ir konstatēts un aģentūra izstrādā rīkus, lai varētu pastiprināti noteikums ievērot, kā arī mēs novērtējam rīcības kodeksus, kas e, ir jāievēro visiem, visam personālam, kas piedalās kopīgajās operācijās. Aģentūra ir izveidojusi pārkāpumu ziņošanas sistēmu. Un mēs ar gandarījumu konstatējam, kā pamatiesību amatpersonu uh, regulāri ziņo pārvaldošai struktūrai pār incidentiem par pārkāpumiem. Paldies! Thank you. Paldies! Dobokungs un tik tiešām ir labi, ka Frontex eh, pieņem ombudu eh, ieteikumus, bet tā viena atlikusi ir ļoti svarīga. Un tad kad eh, kopā ar mums bija eh, cilvēka tiesība amatpersona, viņa bija tikko stājusies darbām. Es zinu, ka budžeta apsvērumu dēļ eh, šādas postenis nebija paredzēts. Domāju, ka tomēr šis postenis sevi ir attaisnojis. Un arī Frontex jautājumus mēs turpināsim skatīt mūsu darba kārtībā, tā izskaitā nākošajā sasaukumā. Un mūsu sanāksmēs piedalīsies Frontex pārstāvji, bet tagad dodu vārdu Reizenšteina kungam no Frontex Un vēlreiz norādu, ka mums ir jādod iespēja paneļu diskusijas dalībniekiem atbildēt uz jautājumu, tāpēc lūdzu izteikties īsi. Uh, to... Paldies par uh, iespēju Frontexam izteikties šajā sēdē un, kā jau komisija norādīja, no 13 ieteikumiem 12 Frontex Eh, šobrīd ievieš, un arī mēs cieši sadarbojamies ar ombudu ofisu. attiecībā uz pēdējās rekomendācijas ieviešanu. Tālāk gribu pasvītrot, ka mēs neatteicāmies ieviest šo pēdējo rekomendāciju, bet tā vietā aģentūra E, norādīja uz pamattiesību amatpersonas kompetenču ierobežojumu, kā arī uz to, ka ir attiecīgas spēkā esošas procedūras un atsevišķas aktivitātes var tikt uzskatītas par papildus informācijas avotiem. Tāpēc e, Frontex uzskata, ka vismaz daļai ir jāapsveic pēdējais ieteikums, un tas jāievieš vismaz cik tālu tas ir iespējams. Gribam pasvītrot, ka Frontex mandātā neietilpst uzsākt neatkarīgas izmeklēšanas dalību valstu teritorijās. Tomēr mēs sekojam pamatiesību ievērošanai, un mums ir paredzēti vairāki līmeņi. To pieminēja jau Eh, jau mm, komisija runājot par rīcības kodeksu, par uzraudzības mehānismu, eh, kurā šobrīd strādā pamattiesību amatpersona. Par aģentūru runājot. Šeit ir tilpst izpildu direktors, kas informē parlamentu par šiem jautājumiem un pamattiesību amatpersonu. Kas ir gatava uzstāties jūsu komitejā un atbildēt detalizēt uz visiem jautājumiem? Paldies! Paldies, Reizenšteinkungs! Mēs protams, turpināsim strādāt un uzdot jautājumus, vai tas būtu mūsu komitejā vai iespējams paši apmeklēsim e, Varšavu vai arī misiju laikā. Mēs tuvojamies sasaukuma beigām, taču mēs zinām, ka šī ir viena no lielākajām problēmām Eiropas Savienībā, kur cilvēku tiesību ne aizsargāšanu un to personu, kas meklē patvērumu, uh, Eiropā tiesības tiek eh, pārkāptas, tas ir ļoti augstu mūsu darba kārtībā. Un pirms es dodu vārdu ekspertiem, gribu sveikt Stavros Lambrinidis, Eiropas cilvēktiesību īpašo pārstāvi. Un iespējams mēs varētu uzklausīt arī atbildes, jo mēs skatām Eiropas robežu pārvaldības jautājumu un kopā ar mums ir profesors Gilts profesora Gilta, kura ir pētījusi bēgļu likumus. Un šie jautājumi vēl aizvien ir risināmi mūsu, pie mūsu robežām. Bet tagad es dotu vārdu Gilta koncei, lai viņa atbild uz jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos ļoti īsi savās atbildēs, jo es redzu, ka laika nav daudz vairs. Pirmais komentārs, ko gribētu izteikt, atbildot Gžiba kungam, ir uh, ak šis nabaga cilvēks, kurš četrus gadus mēģināja nokļūt Zviedrijā, uh, un beidzot viņš tur tomēr nokļuva, neskatoties uz visiem uh, šķēršļiem. Tad kāpēc mēs vispār šos šķēršļus uh, likām? Kas tad uh, no tā mums labāk kļuva, ka viņa uh, dzīve bija tik grūta? Uh, Baronesai Latvordai gribu teikt, ka mums ir uh, milzīga problēma. Ir vairāk kā 500 miljonu iedzīvotāju, kas dzīvo uh, uh, Eiropā un 300 tūkstoši patvēru meklētāju Eiropā katru gadu. Un tomēr e, mēs visu laiku izdomājam jaunus veidus, kā uh, izslēgt viņus uh, um, no uh, patvērumu uh, meklēšanas sistēmas, kāpēc mēs neesam dāsnāk pret šiem cilvēkiem, vai mums nepietiek resursu parūpēties par 300 cilvēku, tūkstošiem cilvēku gadā, kad eh, Eiropā dzīvo 500 miljonu. Tas ir tas, ko mums saka pasaule. Mēs uh, savā starpā cīnāmies, ā, tā ir tava atbildība, tā ir tava atbildība, un kas ir ar jums. Bet, ja mēs skatāmies uz to visu no pasaules perspektīvas, kā to uh, dara ANO augstais bēgļu komisārs, mēs izskatāmies uh, ļoti slikti, mēs uh, nopietni neuzvaram savas uh, uh, starptautiskās saistības saistībā ar uh, patvērumu meklētājiem. Paldies, tagad Orailijas kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies, Gžiba kungs, par uh, jūsu komentāriem. Uh, Es negribētu piekrist, ka tas bija tāds uh, rūkts vai skarps ziņojums par Frontex. Es tiešām uh, vērtēju mūsu sadarbību kā ļoti pozitīvu un arī uh, Frontex pārstāvis uh, šeit uh, uh, tā izteicās, ka viņi pieņem visus, izņemot vienu um, ieteikumu, un viņi tiešām gūsta būtisku progresu. Uh, ņemot vērā manus ieteikumus. Pirms es iesniedzu lūgumrakstu komitejai savu ziņojumu, es eh, runāju ar Frontex vadītāju un mēs vienojāmies, ka tātad viņš pieņēma to, ka šis ziņojums ir taisnīgs un uh, pareizs un uh, aģentūra arī uh, atzina, ka jā, jāņem vērā mani ieteikumi. Uh, Un paldies uh, Rēžanšteina kungam no Frontex, uh, un viņš arī teica, ka nemaz nav tik lielas domstarpības starp uh, šo aģentūru un ombudu, bet tik un tā šī visi ieteikumi nav vēl ņemt vērā. Komisijas pārstāvis runāja par dažādiem veidiem, kādā sūdzības saistībā ar iespējamiem cilvēktiesību pārkāpumiem tiek skatītas dažādos formos un mehānismos. Uh, bet eh, tā kā mans priekšgājējs eh, darīja, eh, veicot šo izmeklēšanu, mēs konstatējam, ka ir tomēr liela plaisa. Un mēs uzskatām, ka to varētu pārvarēt, izveidojot iekšējo sūdzību mehānismu. Razarštens kungs no Frontex teica, ka viņi šo ieteikumu nenoraida kā tādu, bet tas, viņuprāt, nav viņa mandātā. Bet Eiropas investīcija bankā, piemēram, ir šāds mehānisms un viņi skata eh, sūdzības, kas ir saistītas ar viņu rīcību, un arī Frontex varētu tā darīt. Tātad eh, visi jau skata šos jautājumus, parlaments un citi. Tad, kad būs runa par šo mandātu, vai tas ir pietiekams, vai juridiskā aizsardzība tiek nodrošināta, un kā profesor Gil teica, ir eh, tik daudz uh, uh, tiesības, kas, uh, tātad konvencijas, kas jāievēro dalību valstīm, un vēl pirms divām dienām tik un tā uh, gāja bojā cilvēki saistībā ar šiem jautājumiem. Tātad, ja tiešām tā ir, ka legāli Frontex uh, nevar to darīt, uh, tad tas ir parlamentu un komisijas ziņā vai citu uh, tātad eh, šo lielāko institūciju ziņā Eiropas Savienībā to atrisināt, bet eh, mēs eh, pilnīgi noteikti varam nosodīt šo, um, šos gadījumus, kad iet bojā cilvēki, bet nu jāatzīst, ka kādam par to ir arī jāatbild. Paldies uh, jums par to, ka jūs mūs uh, informējāt tik konkrēti un uh, Jūnijā būs prezentācija par to, cik tālu ir tikus darba grupa, un tad redzēsim, vai būs konkrētāki ieteikumi par to, kur tad ir durvis patvērumu meklētājiem. Līdz šim es esmu lasījusi eh, par eh, šo ideju par tādu kā humanitāro vīzu, uz kur varētu pieteikties no ārpus Eiropas Savienības, bet eh, vairākums bēgļu, kas pie mums ierodas, uh, nevar doties uz uh, galvaspilsētu, piemēram, ja viņi ir opozīcijā vai bēg no šīs valsts, viņi taču nevar vērsties savas valsts galvaspilsētā, un bieži vien bēgļu ceļi neved caur galvaspilsētām. Un uh, es ceru, ka darba grupa vairāk kā līdz šim strādās pie tā, lai būtu durvis uh, patvēru meklētājiem, jo, ja šādu durvju nav, tad uh, zaļa, plaukst un zaļa uh, noziedzīgā darbība un nelegālā imigrantu uh, ieviešana. Paldies jums visiem, un ja ne šajā sasaukumā, tad nākamajā turpināsim pievērsties situācijai uz mūsu robežām. Paldies! So, thank you. And I think there were no, no need to adjust from the recommendations. Very much. Thank you. Now, uh... Kolēģi, tagad es ar lielu prieku uh, atkal sveicu mūsu vidū Stavros Lamrinīdi, kurš ir Eiropas Savienības īpašais uh, cilvēktiesību pārstāvis, un uh, tā droši vien būs pēdējā reize šajā sasaukumā, kad varēsim jūs šeit sveikt, uh, Lamrinīdis kungs, un tāpēc ļoti labi, ka jums ir šī iespēja izteikties par uh, savu pieredzi uh, Eh, savas darbības laikā, bet tā būs arī iespēja mums padomāt šeit mūsu apakškomitejā eh, par šiem jautājumiem, raugoties uz nākamo sasaukumu, kas tad ir Eiropas Savienības cilvēktiesību darba kārtībā. Es domāju, ka būtu labi vienkārši uzklausīt jūsu teikto par jūsu eh, prioritātēm, par jūsu nesnējām aktivitātēm, un es ceru, ka tad mums būs iespējas diskutēt. Un tāpat kā iepriekš, mēs varam diskutēt par visiem jautājumiem. Jūs esat ļoti zinošs un pieredzējis cilvēktiesību eksperts, uh, un tagad dod jums vārdu. Thank you, Barbara, very much. Uh... Liels paldies, dargie kolēģi, dargie draugi. Uh, man ir liels prieks uh, būt šeit, uh, un ir skumji, ka šī varētu būt pēdējā reize, kad tiekamies šajā sasaukumā. Bet. Uh, Es, protams, gribētu sākumā pateikties katram no jums par sniegto atbalstu uh, šim mandātam. Pirms uh, šis cilvēktiesību postenis tika izveidots, uh, šis, šis parlaments un šīs komitejas biedri bija tie, kas prasīja Eiropas Savienības institūcijām cilvēktiesības uzskatīt par centrālo punktu mūsu ārlietu politikā. Kopš manas iecelšanas amatā esmu saņēmis ļoti daudz a, padomus, ieteikumus un atbalstu un arī idejas par to, kā labāk strādāt gan man personīgi, gan dažādām institūcijām. Šīs idejas vienmēr esmu uztvēris ļoti nopietni, un tas ietver arī Edvardu Kukānu neseno ziņojumu par cilvēktiesību situāciju, uh, un es biju Strasbūrā, kad tas tika prezentēts, eh, šajās diskusijās bija klāt, un paldies jums par to. Mums nav daudz laika, eh, tāpēc īsti nezinu, cik detalizēti izteikties. Vislabāk, eh, laikam, būtu uh, ātri uh, vispārējos vilcienos ieskicēt šos jautājumus un tad tālāk diskutēt par konkrētākām lietām. Pēdējā gada un pēdējo mēnešu laikā, kad esmu bijis šajā amatā, esmu pievērsies virknē prioritāšu. Es centos eh, pēc iespējas eh, paaugstināt Eiropas Savienības klātbūtnes redzamību uh, runājot par cilvēktiesībām pasaulē un lai mēs būtu uzticams partners. Es ļoti smagi strādāju, lai veicinātu mūsu politikas saskaņotību un īsi paskaidrošu, ko es ar to domāju. Un, protams, manuprāt, tas arī ir vissvarīgākais. Es uh, vairākās uh, valstīs un daudzpusējās organizācijās esmu centies veicināt cilvēktiesību politikas efektivitāti, un tas ir pats grūtākais. Uh, jāparaugās kaut vai uz Ukrainu, kas tur notika vakar un šodien, lai saprastu, cik milzīgs izaicinājums ir cilvēku tiesību aizsargāšana pat valstīs, kas nav tik uh, uh traģiskā uh, situācijā, es runāju par cilvēku tiesību pārkāpumiem, kā piemēram Sīrija vai citas valstis. Šajā darbā, tāpat kā jūsu darbā, mums ir gandrīz vai jābūt eh, neracionāli optimistiskiem, ja vēlties kaut ko panākt un kaut ko mainīt. Jūs nedrīkstat ļauties šīm drūmajām domām un tumšajiem mākoņiem, kas eh, jūs bieži vien spiež pie zemes. Un to bieži vien pats esmu centies darīt, gan personīgi, gan uh, ar saviem darbiniekiem ārējās darbības dienestā. Uh, Es esmu pievērsies mūsu strateģiskiem partneriem, um, ar kurām mums ir gan ekonomiskas, gan citas attiecības, kurās ir uh, cilvēktiesību problēmas. Ķīna, Krievija, Meksika un citas lielas valsts, arī ASV un citas es esmu uh, fokusējies uz pārejas procesā esošām valstīm ļoti jūtīgos pasaules reģionos, un uh, tas ir svarīgi, tāpēc, ka šis pārejas process uh, un kā tur notiek cilvēktiesību ievērošana var ietekmēt arī citas valsts. Mana klātbūtne Mjanmā uh, biju divas reizes uh, tur šogad, uh, pēdējo reizi novembrī. Uh, Tur Ketrīna Aštone vadīja darba grupu, un tur bija klāt arī Eiropas parlamenta deputāti. Un ļoti svarīgi ir arī, ka mēs izrādījām apņemšanos iesaistīt nevalstiskās organizācijas uz vietas eh, visās oficiālajās sanāksmēs eh, un Bahreinā arī es lieku lielu uzsvaru uz šo valsti pēdējā gadu laikā. Esmu pievērsies arī valstīm mūsu kaimiņos, acīm redzamu iemeslu dēļ, un to vēl aktīvāk darīšu turpmākajos mēnešos. Ēģipte ir klasisks piemērs, kur es, eh, kur es vairāk kārt apmeklēju. Un es eh, centos, un man ir prieks eh, atzīmēt, ka tas man veiksmīgi izdevās runāt ar um, Morsī uh, valdību, uh, Venēcijas komisiju. Uh, mēs strādājam pie uh, uh pulcēšanās brīvības un NVO likuma pārskatīšanas. Es arī iesaistīju padomi un dalību valstis un dalību valstu ekspertus. Uh, um, kopā ar Ēģiptes valdību strādājot pie likuma pret vardarbību pret sievietēm. Es arī turpinu um, šeit līdzdarboties. Uh, ar jauno administrāciju Eģiptē un uz turien došos pēc vairākam nedēļām. Runājot par tematiskajām prioritātēm, tādas esmu vairākas nospraudis, un viena no svarīgākajām ir tas, ka Eiropas Savienībai ir jābūt eh, cilvēktiesību pārstāvju aizsardzības pārstāvju pusē un NVO pusē, kuru skaits daudzās valstīs tiek eh, skarbi samazināts, vai nu atņemot viņiem finansējumu, vai um, saucot viņus par ārvalstu spiegiem, tāpēc, ka viņi saņem ārvalstu finansējumu, neļaujot viņiem reģistrēties, vai apmelojot eh, cilvēktiesību aizstāvju darbu mm, viņu darba dēļ vai, piemēram, ārestējot vai vajājot vai pat nogalinot viņus. Eiropas Savienība šobrīd ir lielākais donors, sniedzot tiešo atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai pasaulē. Un mēs eh, vēl pastiprinām šo mūsu klātbūtni ar nākamo finanšu perspektīvu, nevis to samazinām. Es plaši esmu pievērsies eh, katru reizi um, tad, kad uh, parādās uh, kulturālā relativisma izaicinājums pret uh, uh cilvēktiesību universālumu, esmu pret to vērsies. Martā Ņujorkā biju, un tur bija uh, sieviešu statusa uh, komiteja, un tur bija cīniņš par to, lai tiktu pieņemts uh, uh secinājumi, uh, ne, neie, neizmantojot uh, šo te relatīvismu formulējumus, ģimenes vērtības minot un tā tālāk. Tātad pat tur tas parādās, un katru reizi, kad saku runu, uh, un tādas esmu teicis daudz pasaulē, gan daudzpusējās organizācijās, gan reģionālās organizācijās vai citur, es vienmēr esmu pievērsies šim jautājumam. Uh, Es cenšos un Eiropas Savienība cenšas uh, uzvarēt šajā smagajā cīņā, bet tā visu laiku turpinās. Un trešā prioritāte ir uh, strādāt ar uh, daudzpusējām un uh, reģionālajām organizācijām efektīvākā veidā nekā līdz šim. Es biju vienīgais augstā līmeņa politiskais pārstāvis, ko uh, pirms dažiem mēnešiem ielūdza ASEAN cilvēktiesību mehānisms Indonēzijā, lai apspriestu cilvēktiesības ASEAN valstīs. Un tās bija, um, tā bija iespēja mums iesaistīties konstruktīvi pēc tam, kad Indonēzija tikko bija pieņēmuši pati savu pamatiesību hartu, kas ir diezgan ambicioza bet arī satura formulējumus, kas ir problemātiski, runājot par cilvēktiesību universālumu. Uh, un mēs varam iesaistīties ar sadarbību, starpniecību, ieviešot šo so hartu un stiprināt viņu sadarbību ar pilsoniskajām organizācijām. Es arī ar Islāma sadarbības organizācijas pārstāvjiem esmu ticies gan šeit, gan Ņujorkā, strādājot pie, piemēram, ticības un reliģijas brīvības jautājumiem, cenšoties nodrošināt, lai būtu kopīga izpratne, kas uh, reliģiju apmelošanu vai kultūrālo relativismu nemin šajās diskusijās. Reliģijām ir jāaizstāv vājākie, nevis eh, stiprākie. Un um, tas ir bijis ļoti svarīgs darbs, un esmu pateicīgs saviem partneriem par to, ka viņi pieturās pie šīs pozīcijas un sadarbojas. Um, The... Es vadīju Āfrikas Savienības dialogu, kas ir Eiropas Savienībā, jo tas ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība daudz vairāk būtu klāta Āfrikā laikā, kad ārvalstu investīcijas nāk no dažādiem reģioniem, kas nerūpējas par cilvēktiesībām un neuzstāda šādus noteikumus, lai mēs varētu efektīvi piedāvāt risinājumus cilvēktiesību problēmām. Un visbeidzot esmu pievērsies virknei tematisko prioritāšu ekonomika un sociālās tiesības uzņēmēja darbība. Tās ir ļoti liels prioritātes un tām ir jākļūst vēl aktuālākām Eiropas Savienībai. Ar mūsu attīstības palīdzību pasaulē, kas ir uh, vislielākā apjoma salīdzot ar citām valstīm vai reģionālām organizācijām, uh, 55% no visas attīstības palīdzības ir Eiropas Savienības attīstības palīdzība. Ja mēs to uh, kontrastējam ar to, ka mēs esam 10 līdz 12% no pasaules ierīgu, iedzīvotājiem un 20 līdz 25% no pasaules ekonomikas, tad ja mēs sniedzam 55% no attīstības palīdzības, tas jau vien kaut ko, uh, par kaut ko liecina. Un šai palīdzībai ir jābūt cilvēktiesību palīdzībai, būvējot skolas, izglītojot sievietes, eh, palīdzot viņiem izkļūt no nabadzības. Eh, eh, tas ir cilvēktiesību jautājums, bet mēs nedrīkstam to saukt par cilvēktiesību jautājumiem. Dažkārt mums, man pat ir iespējas, ka mums ir kauns to darīt, bet ekonomiskās, sociālās tiesības ir cilvēktiesības Varbūt eh, tāpēc, ka Eiropā veidojot sociālās eh, tiesību sistēmas un skolas un uh, slimnīcas, uh, mēs to visu nesaucam par cilvēktiesībām, un tāpēc mums arī nav šīs instinkts tā to saukt, kad strādājam pie šiem jautājumiem pasaulē, bet mums to vajadzētu tā darīt, jo tās ir cilvēktiesības. Mums vajadzētu arī nodrošināt to, ka cilvēktiesību aspekts ir uh, cieši iesaistīts eh, šajos attīstības palīdzības pasākumos. Un mums ir jārunā par to arī par mū, šo mūsu lomu pasaulē. Esmu pievērsies arī citiem svarīgiem jautājumiem, piemēram, runājot par jaunajām cilvēktiesību vadlīnijām, kas nesen tika pieņemtas. Es eh, pieminēju uzņēmē darbību un cilvēktiesības. Eiropas komisija jūnijā pieņēma trīs eh, vadlīniju dokumentus uzņēmiem, kas investē naftā, nafts un gāzes uzņēmumos pasaulē un IT un uh, citos pakalpojumos. Mums ir tagad jāstrādā, lai uzņēmums saņemtu šos vadlīniju dokumentus, lai varētu šos uzņēmumus pēc iespējas labāk informēt par viņu pienākumiem aizsargāt cilvēktiesības pasaulē. Uh, LGBTI eh, vadlīnijas arī tika izstrādātas un eh, ļoti satraucošie notikumi eh, dažādās valstīs šajā kontekstā ir pievērsuši man uzmanību šiem notikumiem. Reliģiskā brīvība un, protams, arī nāvesots, šīs vadlīnijas tika grozītas, un tas ir ļoti interesants jautājums, tāpēc, ka pēdējos gados patiesībā esam uh, E, pieredzējuši pozitīvu tendenci, ka um, tās valsts, kas atceļ, nav sodu skaits pieaug, bet ir palicis tāds kā to valstu kodols, kas uh, principiāli atsakās atcelt nāves sodu. Un mēs ar Katrīnu Eštonu strādājam, lai um, pārliecinātu šīs valstis, un uh, mēs arī uh, Uh, virzā mūsu darbu un finansējumu šajā virzienā. Tas ir ļoti svarīgs darbs. Nu, es domāju, uh, ka ar to es arī varētu uh, noslēgt, jo negribu runāt pārāk gāri, mēs varētu par to vairāk diskutēt, bet noslēgumā gribu uzsvērt, ka viens no svarīgākiem jautājumiem ir um, sekojošais Mēs pieņēmām cilvēktiesību strateģisko ietvaru, tas ir ļoti būtisks dalī, dokuments, toreiz uh, uh, tās bija 27 dalībvalsts, kas to pieņēma, un šie standarti ir ļoti augsti, nevis tas ir zemākais kopsaucējs, bet tiešām ļoti augsti ir šie standarti, ko pieņēmām, un šeit ir tāds uh, konsekvences izaicinājums. Ir uh, trīs dažādu veida uh, konsekvences, kas ir runājot par cilvēku tiesību um, īstenošanu. Ir uh, jāsaskaņo mūsu politika iekšējai, uh, ārēji un arī gan iekšēji savstarpēji, gan ārēji savstarpēji. Un ko ar to es domāju? Um, Eiropas Savienības ietvaros un ārpus Eiropas Savienības to jūs tikko apspriedās par bēgļiem. Tātad vai mēs tiešām uh, rīkojamies tā, kā mēs runājam, kā mēs uh, īstenojam cilvēktiesības. Un nav gandrīz neviena uh, cilvēktiesību dialoga pasaulē, kur es piedalos, un nav nekādu kontaktu, ne samitu vai uh, politiskā struktūrā tā dialoga līmenī, kas ir Eiropas Savienībā, kurā mēs nerunātu par cilvēktiesībām. Bet aizvien vairāk uh, uh ir šādu sanāksmju, kur uh, cilvēki rāda ar pirkstu Eiropas Savieniem, un es domāju, ka tas ir tikai pamatot. Mums uh, ir jādiskutē, jāspēj diskutēt uh, arī par uh, to, kādas problēmas cilvēktiesību jomā redz mūsu partneri mūsu teritorijā, tāpat kā mēs norādām uz viņu uh, problēmām. Un uh, ir jācenšas arī šīs problēmas risināt. Nevajag tikai rādīt ar pirkstu, mums vajadzētu arī uh, palīdzēt, eh, dot savu atbalstu valstīm, kas vēlas eh, mainīt savu rīcību. Un tomēr. Eiropā, protams, ir cilvēktiesību izaicinājumi. Gan šajā komitejā, gan Libe komitejā, kurā strādā daudz gadus, mēs dien dienā par to runājām. Un es domāju, un to es arī saku citām valstīm pasaulē, ka Jautājums eh, nav par to, vai kādam ir nevainojams eh, tēls cilvēktiesības ziņā. Nē, neviens jau nav perfekts, eh, bet mēs neesam arī vienā līmenī runājot par cilvēku, tas ir pārkāpumiem. Es neesmu lepns par to, ka mums ir pārkāpumi, bet patiesais jautājums ir, kāda ir mehānisma, lai risinātu problēmas, vai uh, mēs pieļaujam brīvas pilsoniskās sabiedrības pastāvēšanu bez iebiedēšanas, vai jūs sadarbojaties ar nevalstiskajām organizācijām, vai jūs ļaujat parlamentiem un parlamentāriešiem brīvi rīkoties un paust savu viedokli par cilvēktiesību uh, pārkāpumiem, neapvainojot viņus, vai ir brīva presa, vai ir uh, interneta brīvība nodrošināta. Uh, vai tiek uzklausītas šīs balsis un nevis apklusinātas. Tie ir fundamentāli Eiropas Savienības sasniegumi, kas uh, daudzām valstīm, kas uh, um, ir pasaulē cilvēki, kas ir pārkāpumiem, nav to sasniegušas, bet uh, jāraugās vairāk uz to, kas uh, cenšas panākt uh, uh kaut ko labāku un nevis uh, kaut ko visu noslēpt. Uh, Un tas ir tas, ko es vienmēr saku. Un otrs šis saskaņotības uh, izaicinājums ir, kā saskaņot mūsu politiku uh, ārpus Eiropas Savienības dažādās vietās. Argumenti par to norāda, ka jā, mēs varam teikt, šī valsts pārkāpa cilvēktiesības un arī tā valsts pārkāpa cilvēktiesības. Kāpēc par vienu valsti mēs varam publiski paust šo viedokli un par otru nē? Tātad pamatos tas ir. Uh, arguments, kas saka, jūs neesat konsekventi, jums ir kaut kāda slepenā darba kārtība, tieši tāpēc mēs nevaram jums uzticēties. Protams, ka tas ir izaicinājums, šeit nav nekādu jautājumu, bet situācija ir tāda, ka, jā, dažos gadījumos varētu būt arī citi strateģiski jautājumi, kas attiecas uz ārpolitiku. Un uh, tie ir tādi kā papildinošie cilvēktiesību jautājumiem, un tas, protams, viss ir jālīdzsvaro. Uh, nedrīkst pārkāpt cilvēktiesības, bet ir jānodrošina, lai Eiropas Savienībai būtu vislielākā ticamība arī cilvēktiesību veicināšanā. Citos gadījumos varētu būt, ka pastāv dažādas metodes, kā veicināt cilvēktiesību aizsardzību valstīs, kur cilvēktiesību pārkāpumi ir atšķirīgi. Jā, mēs varam dažkārt izmantot tādu ļoti skaļu publisko diplomātiju, uh, mēģinot piespiest valstī, kas veikšos pārkāpumus. Citos gadījumos, iespējams, eh, klusā diplomātija būs daudz efektīvāka, un šeit var būt dažādi iemesli. Vienmēr ir jāpatur prātā, ka dažas valstis, ar kurām mēs vairāk sadarbojamies attiecībā uz citiem elementiem, dažādas strateģiskās intereses, ekonomiskā klātbūtne, iespējams, eh, šīm valstīm ir lielāks stimuls uzklausīt Eiropas Savienību nekā valstīm, kurām ir nauda, kurām ir citi sabiedrotie, līdz ar to tām ir pilnīgi vienalga, kas notiek. Mums ir jāatrod vislabākais veids, kā būt efektīviem, un līdz ar to mums ir vajadzīga cita pieeja cilvēktiesībām. Taču nevienmēr um, mēs varam teikt, ka šādā veidā mēs graujam savus pienākumus. Uh, Pēdējais, ko es vēlējos runāt, ir iekšējā konsekvence. Un, protams, e, ka tas arī šeit ir iekļauts. Ko tad tas īsti nozīmē? Protams, mums ir strateģiskās cilvēktiesība ietvers, mums ir rīcības plāns. Vai mēs visos šajos elementos Eiropas komisija, dažādi direktorāti, komisāri, Eiropas parlaments, ārējās darbības dienests, padome, dalībvalstis, uh, vai mēs visi darbojamies vienādi un mūsu apņēmība ir vienāda, vai mēs visi dziedam pēc vienas dziesmu grāmatas, tātad pēc šī strateģiskā ietvara, vai tā nebūtu nav. Varbūt, ka es dodos uz šo vietu un runāju par cilvēktiesībām, un tad pēc tam kāds cits no Eiropas Savienības ierodas un saka, aizmirstiet, par ko viņš runāja, runāsim tagad par kaut ko citu. Tas ir īstais izaicinājums, un šis izaicinājums neizriet no kaut kādas ļaunprātības. Nu, dažkārt iespējams eh, zināšanas un informācija par cilvēktiesībām Eiropas Savienības ierēģu vidū var būt ļoti atšķirīga, bet mums ir jāizmaina mūsu pieeja darbām. Mums ir jācenšas eh, saglabāt visas šīs vienādojuma sastādaļas. Iespējams, ka tas ir komisijas process, kā tiek pieņemti lēmumi par attīstības palīdzību. Uh, kā tiek parakstīti investīciju nolīgumi, kā tiek iekļauti nosacījumi attiecībā uz cilvēktiesībām šajos līgumos. Varbūt te ir runa par ārējās darbības dienestu, par geogrāfiskajām nodaļām, kas veda sarunas ar direktorātiem un tā tālāk. Varbūt te ir runa par uh, Eiropadomes darba grupām, kas uh, spriež par Eiropas parlamenta rezolūcijām par dažādiem cilvēktiesību jautājumiem vai par šīs komitejas darbu. Uh, Es uzskatu, ka mēs visi esam smagi strādājuši, un es personīgi arī pagājušā gada laikā esmu ļoti strādājis pie iekšējās un ārējās konsekvences nodrošināšanas. Es šeit Eiropas parlamentu uztver ļoti nopietni, iespējams, te ir eh, sakars ar uh, manu iepriekšējo saistību ar Eiropas parlamentu un es varētu pat sentimentāli teikt, ka man ļoti patīk šī iestāde. Mums ir jādomā, kā labāk sadarboties, varbūt te ir jānodrošina labāka sadarbība ar apakškomiteju, vai arī ir jāsniedz vairāk informācijas par amatpersonu braucieniem, varbūt ir vajadzīgas neformālas tikšanās pusdienu un vakariņu laikā starp deputātiem. Uzskatu, ka tā ir ļoti svarīga mana darba daļa. Uh, Ļoti bieži uh, es jūtu, ka man darbs gāžas pāri galvai. Katru dienu kaut kas jauns, katru dienu datora ekrānā parādās kaut kas cits. Bieži vien ir neparedzēti braucieni, kuriem ir ļoti jāgatavojas. Tāpat arī ir jā, jāiet pa šo diplomātisko un politisko mīnu lauku. Uh, pirms pat var sagatavoties šim braucienam, vai arī pēc atgriešanās pēc brauciena, pirms jūs vispār esat spējis aptvērt par to, kas brauciena laikā ir noticis, jau ir jāgatavojas nākamajam braucienam. Sāka rasties tāda sajūta, ka jūs esat eh, inteliģences ziņā tā kā sastīndzis, jūs pat vairs nesaprotat, ko jūs pats runājat. Ir jādomā par to, ka mums ir jārod radoši risinājumi ir jānodrošina gan formāls, gan neformāls sanāksmes, ir jāspiež uz to, lai cilvēktiesību uh, aspekts ārpolitikā tiktu paturēts. Esmu ļoti pateicīgs par sniegto atbalstu, un es ceru, ka nākotnē mēs varēsim sadarboties eh, šī sasākuma laikā. Liels paldies, Stavros! Liels paldies arī par jūsu darbu, par jūsu panāktajiem rezultātiem! Paldies arī par to, ka esat tik aktīvs, tik aktīvi darbojaties un mēģināt izmantot visas iespējas. Tiklīdz tās paveras, piemēram, šeit var pieminēt Birmu, jūs vienmēr esat centies virzīt uz priekšu šo attīstību. Tagad mums ir arī laiks diskusijām un arī jautājumu uzdošanai rekomendāciju izteikšanai. Domāju, ka ievērosim politisko grupu kārtību. Vispirms Kukanas kungs, pēc tam Senčina skundze, pēc tam Donska kungs, tad Latvordas skundze un beigās es pats. Much, Paldies, priekšādātāji! Godāmais cilvēktiesību pārstāvkungs, godāmais Stavros, dāmas un kungi, kad jūs sākāt savu uzstāšanos, Jūs nedaudz pārteicāties. Jūs teicāt, ka ierodoties uz šo komiteju, jūs runājāt it kā par spožu nākotni, bet uh, jūs teicāt tātad uh, komiteja, bet pēc Tam pavisam drīz jūs eh, sevi pārlabojāt un pateicāt pareizo terminu apakškomiteja. Bārbara, priekšēdētājs kundze ļoti pareizi norādīja, ka jūs savā pašreizējā amatā darbojaties tikai neilgu laiku, bet jau tagad mums ir regulāras diskusijas mūsu apakškomitejā. Es ļoti labi atceros, kad jūs pirmo reizi pie mums ieradāties. Jūs runājāt ļoti konkrēti Un tā bija tāda kā personāla atzī, personīga atzīšanās par to, kā jūs uh, uzaugāt, jūs stāstījāt par to, kā ir veidojusies jūsu pasaules apziņa, jūs arī skaidrojāt, kā jūs uztverat uh, savus pienākumus. Domāju, ka uh, šajā īsajā laikā jūs pierādījāt, ka augstā pārstāve ir pieņēmusi pareizo lēmumu Jūsu klātbūtne, jūsu institūcijas darbība ir jūtama. Uzskatu, ka jūs esat ļoti palīdzējis Eiropas Savienības cilvēktiesību darbā. Tā kā es izsakos tautspartijas grupas vārdā, es gribētu paust arī savu atzinību par veidu, kā jūs norganizējāt kontaktus ar mums. Jūs uzņēmāties šo iniciatīvu un sanāksmes ar jums bija ļoti draudzīgas. Bet tajā pašā laikā mēs darbojāmies ļoti profesionāli, mēs spriedām par konkrētiem jautājumiem. Mēs ļoti augstu novērtējām arī to, ka jūs uh, skatījāt šos jautājumus tālāk, jūs par tiem neaizmirsāt. Es patiešām ļoti augstu novērtēju jūsu paveikto darbu. Diemžēl Cilvēktiesība atbalsts un aizsardzība ir process, kas nekad netiks pabeigts. Tas nekad neapstāsies. Kā jau es teicu, diemžēl. Jūs jau minējāt, ka mēs piedzīvojam ļoti daudzus cilvēktiesību pārkāpumus, um, demonstrācijas daudzos reģionos, visos kontinentos. Tas pierāda, ka iedzīvotāji ir neapmierināti un mums tas ir jāņem vērā, runājot par cilvēktiesībām. Negribu iedzināties detaļās, jūs jau pieminējāt, piemēram, Ukrainu, Eiropā, kur mēs tagad vērojam patiešām nepieredzētu vardarbību pret protestantiem. Tas, kas ir noticis eh, pēdējās dienās, patiešām parāda, ka ir notikuši cilvēktiesību pārkāpumi, ir pārkāptas eh, pulcēšanās, eh, pārkāptas pulcēšanas tiesības. Tāpat arī uh, var pieminēt Sīriju un to, kas notika Ženēvas otrajā konferencē. Pagājušajā nedēļā mēs spriedām par situāciju Kambodžā, Laosā, Bangladešā. Atkal uh, šajās valstīs var redzēt, ka uh, politiskie līderi mīda cilvēktiesības kājām. No Āfrikā mēs varam pieminēt Sudānu, Centrālā Afrikas Republiku. Jūs pieminējāt arī Eģipti, un tā tālāk, un tā tālāk. Patiešām jums ir uh, jāseko līdzi ļoti daudziem jautājumiem. Es domāju, ka jūs esat izveidojis ļoti labu pamatu efektīvākai sava darba turpināšanai. Jūs jau to pieminējāt, bet varbūt jūs varētu mazliet sīkāk uh, pastāstīt par to, kā jūs vērtējat uh, Eiropas Savienības sadarbību cilvēktiesību jomā. Mums ir strateģiskais ietvers nākamajiem desmit gadiem. Citiem vārdiem sakot, mēs esam palielinājuši savu klātbūtni. Eh, kā jūs vērtējat mūsu klātbūtni starptautiskā mērogā? Ko mēs varētu darīt vairāk? un kādā veidā Eiropas parlaments varētu sniegt savu atbalstu. Mēs patiešām vēlamies to darīt. Kāds ir jūsu vispārējais vērtējums? Jūsu mandāts iztecēs 2014. gada jūnijā. Es ceru, ka jūsu mandāts tiks atjaunots. Pašreizējā situācija un pašreizējie konflikti, kur jūs saskatāt uh, iespējas Eiropas Savienībai darboties, lai tā būtu visefektīvākā un lai tā būtu arī redzama starptautiskā mērogā. Noslēgumā es vēlreiz vēlētos paust ir Eiropas Tautas partijas grupas augsto novērtējumu par jūsu darbu un labprāt sadarbosimies ar jums arī nākotnē. Paldies, nākošais runātājs Senčinas kundze. Paldies, priekšsētētāji. Stavros, eh, sveicam jūs mūsu komitejā un esam gandarīti, ka atkal esat kopā ar mums un kopā ar īpašo pārstāvi. Gribu pateikties par aktīvo sadarbību ar Eiropas parlamentu un it īpaši par ieguldīto darbu, lai atbalstītu cilvēktiesības visā pasaulē. Man bija vairāk jautājumu, no kuriem es atbildes uz daudziem saņēmu jau sākotnējā uzstāšanās runā. Tomēr atsevišķi jautājumi būtu jāapspriež sīkāk. Kā jūs vērtējat savu ietekmus Eiropas eh, Savienības cilvēktiesību dialogiem? Protams, tie notiek dažādos līmeņos, dažādās formās, un viens no svarīgākajiem e, eh, cilvēktiesības ieviešanas rīkiem tie ir. Un Vai jūs varētu tagad sīkāk pastāstīt par to? Protams, šobrīd šķiet trīs galvenie jautājumi ir visbūtiskākie. Pirmais - Ukraina. Mēs jau esam dzirdējuši par to, ka Ukrainā varētu izcelties pilsoņu karš. Vai jums ir kādi plāni? Šajā sakarā Kievā ir nogalināti pieci protestētāji, pie, es pieļauju, ka šis skaitlis eh, pieaugs, vai ir kādi konkrēti plāni šajā sakarā. Tālāk par Krieviju. Attiecībā uz eh, tuvo Krievijas Eiropas Savienības samitu izskatās, ka mēs skatīsim dažādus jautājumus, kas ir aktuāli šobrīd, bet izskatās, ka pamatā Krievija kritizē Eiropas Savienību un Poliju par cilvēktiesību pārkāpšanu. Tik tiešām eh, viņiem ir sava daļa taisnības, jo tu, jūs pats norādījāt, ka mēs neesam um, pilnīgi uh, ka mums nevar būt nekādu pārmetumu. Bet par Krieviju runājot, piemēram, LGBT jautājumi, likums pār eh, homoseksualitātes propagandas aizliegšanu, kas ir ārkārtīgi divdomīgs likums. Eh, piemēram, es nevarētu pastaigāties Krievijā ar savām rokas sprādzēm, jo tās varētu kādam likt domāt par varavīksnes karogu. Tālāk ir eh, radies jautājums par tiem imigrantiem, kas būvē eh, olimpisko ciematu Sočos, viņi esot deportēti no Krievijas, eh, nesaņemot atalgojumu. Pirms tam viņi ir esot tikuši izmantot kā vergu darba spēks, vai mēs kaut kādas darbības īstenosim šajā sakarā. E, tālāk par savienotajām valstīm. Kādas darbības ir veiktas sarunās attiecībā uz Guantanamo? Par e, cilvēku pazušanu. E, par nāves soda izpildi runājot. E, pēdējais soda izpildes gadījums bija spīdzināšanas gadījums, jo notiesātais uz nāvis sodu agonēja 20 minūšu garumā. E, tālāk runājot par dialogu ar Irānu, kurš tika pārtraukts 2006. gadā, vai ir kādas iespējas to uh, atsākt? Domāju, ka šie ir ties konkrētākie, specifiskākie jautājumi, ko es varēju iedomāties. Protams, tādu jautājumu varētu būt vēl vairāk par cilvēktiesību pārkāpumiem, bet mēs sakojam jūsu darbam, mēs zinām, cik daudz jūs darāt, mēs to augstu vērtējam un. Uh, Šāds vērtējums ir mums visiem sociāldemokrātu grupā. Gribu pateikties par paveikto līdz šim. Esmu pārliecināti, ka jūs turpināsiet savu lielisko darbu amatā un mēs vēlam jums vislabāko veiksmi. Un tagad gaidīsim jūs atbildes. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Donskis. Paldies, priekšsēdētāji! tik tiešām es pilnībā piekrītu Stavros Lambrinīdis sniegtai informācijai. Es lielā mērā piekrītu viņa filozofijai par Eh, cilvēktiesībām, un ļoti labi, ka var piekrist cilvēkam par 99%. Es gribētu piekrist par visiem 100%, eh, bet, atse, bet šajā gadījumā man nāk to saskarties ar identitātes krīzi. Taču gribu teikt, ka jūs esat spēcīga valsts runāt par cilvēktiesībām, un esmu ļoti gandarīts, ka jūs nesat vienkārši tehnisks pārstāvis, kas ir pieņēmis veiksmīgu e, leksiku, un nenodarbojas ar šo jautājumu no visas sirds. Bet jūs esat ļoti dedzīgi nodevies savam darbam, tomēr šajā darbā ir ārkārtīgi daudz um, izaicinājumu. Un tagad mani jautājumi. Pirmais no tiem - Krievijas pilsoniskās sabiedrības sabrukums šobrīd ir ekstraordinārs un vissliktākais pēc uh, padomi Savienības sabrukuma. Man šķiet, ka Gorbačo padomi Savienībā cilvēku tiesību situācija bija labāk nekā Putina Krievijā. Un vai nevajadzētu šo jautājumu iekļaut ārlietu komitejas secinājumos par cilvēktiesībām Krievijā? Krievija, kā mēs zinām, ir sagatavojusi ziņojumu par cilvēktiesībām Eiropas Savienībā. Un Eiropas Savienība eh, klusē eh, pieklājīgi šajā sakarā, un vai nevajadzētu e, Krievijas jautājumu pacelt, tā skaitā tuvākajā apvienoto nāciju sanāksmē. Tālāk mans otrais jautājums e, par situāciju Ukrainā, Krievijas likumdošanā, atsevišķi elementi tiek emulēti Ukrainā, it īpaši NVO gadījumā, kas tiek aprakstīta un uzskatīta par ārvalstu aģentiem. Tā ir ļoti bīstama tendence, jo, ja Ukraina pieņems Krievijas attieksmi, tad tas ir diktatūras sākums Ukraina var zaudēt eh, republikas status un kļūt par jaunu diktatūru. Šāda satieksmes pieņemšana nozīmē, ka ne tikai NVO, bet arī uh, E, universitātes, kā piemēram Mohīlas akadēmija Kijevā, Ļvovas katoliskā universitāte, kas saņem finansējumu no ārvalstīm, un tās var, tām var tikt atņemts neatkarīgu brīvu universitāšu status. Un man jautājums ir šeit status, kā cīnīties pret politisko morālo tukšumu šajās valstīs, ko mēģina aizpildīt ar vārdarbīgām politikām, jo cilvēktiesības netiec tikai uz cilvēku cieņu, bet arī šeit ir jautājums par to, kā aizpildīt plaisu vai tukšumu, un cilvēktiesībām nesot klāt veidojas vardarbīga politika. Un visbeidzot, mans postskriptums būtu, ko tad mēs darīsim ar valstīm, kurās nav nekāda respekta pret maigo varu? Valstīs, kuras runās stingrās uh, varas jēdzienos, vismaz Ķīnas un Krievijas gadījumos, uh, mēs Eh, tas būtu jānorāda. Es zinu, cik daudz jūs paļaujaties uz diplomātiju, un klusā diplomāta ir jūsu liela darba, nozīmīga darba. Cik lielā mērā jūs varēsiet paļauties savā darbā uz kluso diplomātiju? Paldies, Donska kungs, nākošais runātājs Sāra Latvorda. Paldies, Tavras, ja drīkst izteikties tik familiāri ļoti patīkami tevi redzēt mūsu priekšā un arī mani iespaidoja tas veids, kā e, tu sniedzi savu analīzi par iekšējiem, ārējām, ārēji iekšējām darbībām. Domāju, ka tas bija ļoti noderīgi un sadalījums šādās kategorijās bija, e, bija būtisks. Es e, gribētu zināt, vai runājot par iekšējo koherenci un cilvēktiesību kvalitātes novērošanu Eiropas Savienībā un par Kopenhāgens mehānismu runājot un labi zināmo mm, plaisu valstīs, kas tiek uzraudzītas pēc, līdz un pēc iestāšanās un mūsu rīcībā esošo līgumu septīto pantu. Un es gribētu saprast, kā mēs pārbaudām viens otra darbu Man, piemēram, nav nekāda problēma, ja citi partneri nosauc eh, un eh, norāda uz manu valsti, un ja tā tas, no, ja tam ir pamats, tā ir jārīkojas. Bet eh, kādas, kādi pietiekami iekšēji mehānismi ir ieviesti tāpat? Es gribētu īsi arī runāt par mūsu galvenajiem sabiedrotajiem, par sabiedrotajām valstīm. Es strādāju parlamentā pie ziņojuma par Guantanamo un Guantanamo neslēgšana ir kaunpilna savienotajām valstīm. Tāpat eh, situācijas ar bezpilotā lidaparātiem, nāves sodiem, cilvēku pazušanu, kā mēs šos jautājumus varam eh, efektīvi risināt ar mūsu partneriem. Thank you. Paldies. Un Anna, īs jautājums Stavros. Es no jautājumiem redzu, ka prezentācija ir bijusi interesanta, man žēl, ka es to nedzirdēju. Bet runājot par šo konsekvences aspektu, runājot. Un Atcaucoties uz savu tikšanos ar Bahreinas delegāciju, grib pasvītrot to pretrunu, ka tajā pašā dienā eh, Katrīna Aštona atklāja paziņojumu par nekavējošu eh, politieslodzīto atbrīvošanu Baltkrievijā un citu paziņojumu Bahreinas sakarā, kurā viņa apsveica dialogu uh, kas ir uzsākts ar kroņprinci, taču pat nepieminēja politi ieslodzītos, kur ir vairāk nekā 3000, no kuriem daudzi ir sievietes un bērni. Kāpēc šādi dubulti standārti? Paldies, turpina priekšsēdētāji. Man arī ir daži jautājumi bet ne tik daudz kā jūs. Čečīnas skundze uzdev jautājumu par cilvēktiesību dialogiem. Un būtu interesanti no jums dzirdēt, kā jūs esat iecerējuši pārveidot šo reformu rīku. Jo, piemēram, par Ķīnu runājot, šie ārējie institūti, kas vērtē darba rezultātus, norāda, ka tie nav pārāk spoži vai pat nekādi. Un arī pirmdien afetā bija uzklausīšana mums pār Eiropas Savienības Irānas attiecībām. Mēs uzklausījām parlamenta delegācijas uz Irānu ziņojumu pār to, kā Irānas puse apsveiktu jūsu vizīti, viņi apsveikt arī ANO augstā cilvēktiesību komisāra apmeklējuma. Mēs gribētu dzirdēt jūsu viedokli par um, dialogu ar Irānu. Šķiet, ka tas beidzās 2004. gadā. Tāpat arī no nu, ekspertiem mēs dzirdam, ka pieaug spiediens jaunu sākšanai. Tad jūs arī izteicāties par eh, darbu pie jaunajām cilvēktiesību vadlīnijām. Mūsu sanāksme bija viena no sanāksmēm attiecībā uz starptautisko uh, humanitāro likumu. Un šķiet, ka šīs jautājums salīdzinājumā ar citiem mazliet tiek atstāts novārtā. Kāds ir jūsu viedoklis par to, kā stiprināt pūliņus šajā jomā? Parasti mēs strādam, strādājam pie eh, ICC jautājumiem un vairāk, un ar to arī beidzās. Bet, bet vakar mēs runājam par situāciju Dienvidu Sudānā, Centrālā Afrikā, eh, mums ir Sīrijas konference mūsu dienas kārtībā, un visos šajos konfliktos ir ļoti grūti cilvēktiesību eh, politiķiem pateikt kaut ko saprātīgi, jūs pieturāt, eh, jūs, eh, jūs aicinat visas puses ievērot likumu, un tās tikai apliecina vēlreiz, ka tās turpinās to pārkāpt. Vai jūs um, esat uh, arī konsultējas par to, ko šīs valsts varētu darīt, un grib atgriezties arī pie Kukana kunga uzdotā jautājuma, un šajā sakarā jautāt, kāda būtu jūsu ieteikumi, lai palielinātu cilvēktiesību politikas nozīmu un ieteikumiem. Savā runā jūs sacījāt, ka Eiropas Savienībā mēs ļoti bieži atstājam novārtā cilvēktiesību pieeju, tad, kad ir runa par attīstības palīdzību un politiku, un arī mūsu darba kārtībā un politikā. Mēs to atzīmējam. Mums bija uzklausīšana par ūdeni un piekļuvi sanitācijai, sanitārijām iekārtām. Un mēs konstatējām, ka daudzi tūkstošgadas mērķi ir visai tālu no izpildes. Šeit ir, tas bija viens no jautājumiem, kuros mēs um, neesam nekādus panākumus guvuši. Un, piemēram, Tirzniecības komitejā, tirzniecības nolīgumos ir cilvēktiesību klauzulas, bet mūsu komitejai uh, ir praktiski neiespējami teikt regulāri savu vārdu par to, kā būtu jāskat cilvēktiesību situācija. Arī tas ir mūsu darba kārtībā. Domāju, ka tas no manas puses viss, un tagad 15 minūtes, lai jūs sniegtu atbildes. Cikos ir uh, sanāksme? 12. Labi. I'm, I'm, I'm meeting at 12 o'clock with the... Uh, with... Es 12. tikšos ar ANO īpašo pārstāvi attiecībā uz uh, um, pārkāpumu novēršanu. Liels paldies! Paldies visiem par laipnajiem vārdiem, tos tiešām augstu novērtēju, un uh, arī tie dod man drosmi strādāt. Sākšu ar Kukānu kungu. un ar jūs minētiem jautājumiem. Saskaņotības jautājums un ko esmu tā labā darījis, šeit ir jāatbild divkārši. Ar savu klātbūtni esmu centies pārvarēt bloķēšanos un palielināt Eiropas Savienības ticamību un redzamību uh, lai panāktu, ka dalībvalstu un uh, Eiropas Savienības mehānismi, jo dalībvalstiem ir ļoti daudz uh, darba izdarīts, lai tie labāk darbotos. Un esmu centies arī uh, cieši sadarboties uh, un uh, nodrošināt, lai mehānismi darbotos un tas veicinātu saskaņotību. Uh, Tātad esmu um, izskatījis arī cilvēktiesību valsts stratēģijas, un tagad sākam uh, šo stratēģiju ikgadējo pārskatu, un uh, visos gadījumos delegācijas uz vietas sadarbībā ar dalību valstīm, sadarbībā ar padomas darba grupu cilvēktiesību jautājumos, kohon, ar vēstniekiem un, protams, ar visām citām struktūrām, lai veidotu šo saskaņoto darbību, un mēs visi kopā e, analizēsim šīs stratēģijas. Un tas ir uh, pasākums, kas var uh, veidot saskaņotāku procesu, kā līdz šim mums ir cilvēktiesību kontaktpunkti visās mūsu delegācijās. Un rīcības plāns uh, uzlikt pienākumu ārējās darbības dienestam to panākt, un tas ir izdarīts. Un uh, visi uh, atbalsta šo procesu un cilvēku uz vietas uh, uh, strādā un nodrošina, lai šie kontaktpunkti uzturētu ciešus kontaktus ar visu delegāciju, vai tie būtu no komisijas DEFCO vai no pašas delegācijas, un es savos braucienos vienmēr tam pievēršos, un arī savās runās to pieminu. Uh, Mm, tātad es daru visu, kas ir manos spēkos, un pamazām šis eh, saskaņotības pasākums tīri labi veik īstenojas. Mūsu klātbūt, manuprāt, ir palielināta. Tagad ANO cilvēktiesību komisārs nesen savā runā teica, um, Tātad viņa teica, ļaujiet man arī sveikt un pateikties uh, Eiropas Savienības uh, eh, eh, īpašam pārstāvim, un es redzu Eiropas Savienību visur šobrīd, un tā tas ir, un uh, tā tas agrāk nebija. Mēs bieži vien esam tur, kur neviena cita nav. Un Ķīnas valdība bija ļoti atvērta, es pavadīju piec dienas Tibetā Un uh, man neliekas, ka nesen uh, kāda augsta līmeņa politiķis uh, ir saņēmis tik uh, ciešu sadarbību. Bet uh, atsaukšos uz paziņojumu vēlāk. Gan Edvards, gan Barbara minēja, ja nemaldos, Irānas jautājumu. Citi arī to minēja Arī Senčins kundze to minēja. Es domāju, ka kaut kas tur mainās, tas ir acīm redzams, un Eiropas Savienībai tur ir jābūt klāt. Es tikos ar Irānas eh, starpparlamentārās eh, delegācijas vadītāju Eiropas Savienību, un tad, kad man bija arī iespēja Barbaras vadībā būt šajā delegācijā, mēs eh, smagi strādājām. Uh, lai censtos panākt apmeklējums Irānā. Tagad viņi nesen devās uz Irānu, un uh, parlaments ir pirmā Eiropas Savienības institūcija, kas tādā oficiālā veidā tur iesaistās, un augstā pārstāve arī teica, ka viņi pēc dažām nedēļām uz turien dotie, dosies droši vien. Nav šaubu, ka mums ir. Um, aktīvi jādomā par to, kā atkal cilvēktiesības iekļaut diskusijās jautājums par uh, to, kad un kā to darīt, uh, tas vēl ir jāizlemj dalību valstīm un ADD, un es arī aktīvi iesaistos šajās diskusijās. Bet es parādzu, ka es arī drīz došos uz Irānu un skatīšu šīs iespējas. Es atvainojos, ka nevarēšu atbildēt uz visiem jautājumiem. Bet tagad par cilvēktiesību dialogu. Senčins kundze un Lohpīlers kundze pieminēja vienu to pašu jautājumu par mūsu ietekmi un lomu tajā. Esmu izlēmis veidot eh, tikai dažus cilvēktiesību uh, dialogus. Mums šobrīd ir 40 apmēram ar valstīm un daudzpusējām organizācijām. Tas ir struktūrēts process, ar kura starpniecību ārējās darbības dienests sazinās ar attiecīgo ārlietu ministriju. Un tā kā cilvēktiesību pārstāvis neietilpst ADD e struktūrā, uh, bet ir tā kā atsevišķi sportēvs, eh, tad es esmu cieši sadarbojies ar ADD, lai eh, izmainītu dialogā kaut kādus punktus, lai padarītu to efektīvāku. Bet es neplānoju vadīt eh, cilvēktiesību dialogus ar dažiem, ļoti dažiem izņēmumiem. Un es esmu īstenojis vairākus dialogus uh, kuri ir kritiski svarīgi Eiropas Savienībā, piemēram, ar Meksiku, kas ir mūsu liels strateģisks partneris un spēcīgs spēlētājs cilvēktiesību jomā daudzpusējās struktūrās ar Dienvidāfriku 13. gadā vadīju šo dialogu un, kā jau es minēju, ar Āfrikas Savienību un uh, pirmo cilvēktiesību dialogu vadīšu ar Mjānmu pēc uh, pāris mēnešiem. Runājot par to, kā to um, izmainīt, šeit es gribētu pieminēt dažas lietas. Pirmkārt, manuprāt, mums daudz plašāk ir jāiesaista NVO, uh, ja pilsoniskā sabiedrība šajā procesā. Meksikas gadījumā to darījām, tas bija pirmais, kur to darījām, un tagad pēc mēneša būs uh, arī vēl viens dialogs Meksikā un arī uh, Āfrikā to darīsim. Ko tas nozīmē? Mēs uh, uh, organizējam semināru ar uh, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, gan no Eiropas Savienības, gan attiecīgās valsts. Un tur viņi var runāt par cilvēktiesību izaicinājumiem, jeb problēmām, ko viņi saskata, un tad var ziņot par saviem secinājumiem oficiālā cilvēktiesību dialoga sākumā, lai viņu secinājums varētu ņemt vērā. Un šāda lielāka pilnvaru piešķiršana uh, pilsoniskās sabiedrības organizācijām man šķiet ļoti svarīga, jo tādējādi veidojas tāda uh, trīspusēja sadarbība ar viņiem, nevis tikai mums ar viņiem, bet arī ar viņu valdībām. Un tas ir būtisks sasniegums, ja mums to izdotos panākt. Otrakārt, manuprāt, mums ir uh, vairāk jāorientējas uz rezultātiem Tātad uh, ir jābūt sadaļai, kurā mēs aprakstām um, mūsu bāžas par citu valstu cilvēktiesību pārkāpumiem. To nedrīkst uh, izlaist nekādā ziņā, un mums ir arī jādomā par uh, rezultātiem šajos dialogos. Proti, vai mēs varētu varbūt katru reizi apspriest tikai dažus ļoti konkrētus jautājumus. Uh, Pirms tam tad varam sagatavoties uh, šiem jautājumiem, uh, sagatavot savus ieteikumus, kā mēs varētu dot ieguldījumu. Lai gan valdība, gan nevalstiskās organizācijas var strādāt pie šī problēma risināšanas, kas pastāv valstīs. Un uh, šajā periodā starp diviem dialogiem tad var strādāt pie šiem jautājumiem un pēc tam skatīties, kas ir noticis. Uh, lai dialogi nav vienīgā vieta, kur kolektīvi runāt par cilvēktiesībām, un tad viss apstājās un līdz nākamajam dialogam, lai mēs varam strādāt kopīgi arī pa vidu. Un visbeidzot, kā te jau tika runāts, jau no pirmās dienas, kad stājos amatā, es teicu dalībvalstīm, ka mums ir jābūt daudz gatavākām atbildēt uh, daudz, bied, daudz brīd uz uh, nepamatotiem, bieži vien uz pamatotiem apvainojumiem no citiem par cilvēktiesībām mūsu valstīs. Un patiešām dalībvalsts ir ļoti labā sadarbības garā strādājuši pie šiem jautājumiem un sagatavojuši atbildes uz jautājumiem, kas bieži vien tiek uzdoti. Tagad par Ukrainu ir izlēmts izveidot darba grupu ārējās darbības dienestā, lai koordinātu aktivitātes politiskajā dimensijā, lai sakopotu informāciju par notikumu attīstību. Politiskās un drošības komiteja un uh, vēstnieki šodien uh, apmainīsies viedokļiem par Ukrainu. Katrīna Eštona vakar sniedza paziņojumu, nosodot vārdarbību un aicinot nekavējoties uh, atsākt politisku dialogu uh, un mēs esam uh, ļoti aktīvi, esam klāt aktīvi, um, gan tas bija pirms dažiem mēnešiem, gan tagad, nodrošinot, lai cilvēktiesību pārkāpumi tiktu nosodīti, un uh, mēs cenšamies arī uh, kļūt par starpnieku, lai risinātu šos pārkāpumus. Komisārs Fīli ir izteicies par šo jautājumu, un uh, viņš varbūt arī apmeklēs Ukrainu. Jā, Ukraina, tas tiešām ir ļoti satraucoši, un es eh, runāju arī um, par jūsu dokumentu, ko pieņēmāt par saistību ar Krieviju, un tas arī tātad bija uh, šī jaunā uh, izvirduma uh, iemesls, un ir jauni likumi par uh, NVO un tā tālāk, tātad eh, tiek arī pieņemti jauni likumi Krievijā, piemēram, par valodu. Man šķiet, ka valdībām ir jāsaprot, ka demokrātijā nedrīkst apspiest iedzīvotājs. Tas nekad nefunkcionē, tas nekad eh, nebeidzas veiksmīgi. Pat ja jūs domājat, ka īstermiņā jūs to varēsiet izdarīt, tas tomēr ilgtermiņā nedarbojas. Un uh, Um, Krievijai taču pašai ir uh, desmit gažu ilga pie, pieredze, um, šis kļūdas ir pieļauts, un es būtu cerējis, ka Krievija um, no tām būtu mācījusies. Dolgovkungs bija šeit, un mēs ar viņu tikāmies un par to ilgi runājām, un īpaši es uzsvēru šo likumu par nevalstiskajām organizācijām, un es uh, domāju, ka mums, mēs var, es, es gatavojos cieši sadarboties ar Krieviju, lai ieviestu Eiropas padomas uh, rekomendācijas, kurā viņi ietilpst. Un es ceru, ka šos jautājumus varēsim atrisināt. Un uh, šī amnestija bija iedrošinošs signāls, bet pēc sočiem, kad uh, visi vairs nepievērsīsies Krievijai, um, tad tas būs tas reālais, īstais izaicinājums uh, panākt to, lai um, Krievija risinātu cilvēktiesību problēmas, un es būšu gatavs uh, būt klāt un atbalstīt šos pūliņus, bet es esmu ļoti aktīvi izteicies par mūsu bažām par cilvēktiesību pārkāpumiem. Ne jau tikai es to esmu darījis, bet arī Katrīna Eštona un citi. Mr. Donskis. Um... Tagad Donska kungs. Man prieks, ka 99% esam viensprātis, bet uh, uh, zinu, ka uh, cilvēka un uh, pērtiķa DNS atšķirības ir tikai 1%. Tātad mēs redzam, ka tas tomēr var būt ļoti nozīmīgs šis 1%. Bet paldies uh, par jūsu atbalstu. Uh, Kā jūs zināt, eh, Krievijas gadījums ir ļoti izaicinošs. Eh, es pirms pusotra mēneša tur biju, un galvenais šī brauciena mērķis bija tikties ar eh, gandrīz visām svarīgākajām NVO, lai publiski paustu mūsu atbalstu tām Maskavā un lai raidītu vēstījumu Krievijas sabiedrībai par to, ka nevalstiskās organizācijas nav uh, ienaidnieki, ka tās var atbalstīt demokratizācijas procesu, un par to jau arī runa. Es tikos arī ar uh, virkni Krievijas cilvēktiesību institūciju, piemēram, cilvēktiesību padoms pārstāvi ar ombudu, ar uh, Maskavas cietumu uzraudzības komitejas priekšsādātājiem virkni citu cilvēku un es uh, gatavojos intensificēt savu sadarbību, lai nodrošinātu, ka cilvēktiesību jautājumos Eiropas Savienībai būtu pareizie sabo, sabiedrotie, nevis vienkārši, lai uh, teiktu, uh, norādītu uz cilvēktiesību pārkāpumiem, bet arī, lai atbalstītu uh, to pūliņu Krievijā, kur uzskata, ka lietas būtu jāmaina. Uh, un mēs centīsimies pie tā strādāt kopā ar Krieviju, tā skaitā ar Krievijas valdību. Mēs neklusējam par Krieviju. Mēs uh, uzsveram šos jautājumus un cilvēktiesību dialogā un citos uh, gadījumos. Mums ir tik daudz uh, paziņojumu par Krieviju cilvēktiesībām, par Krieviju, Katrīna Eštona tik daudz ir pieņēmusi par um, tiesu lietām, par likumiem. Mēs neklusējam, mēs tiešām paužam savu viedokli par Krieviju, un es uh, neredzu iemeslu um, šādu ziņojumu padarīt par kaut ko ārkārtēju. Dien dienā mēs Eiropā uh, uh, risinām reāls cilvēktiesību pārkāpuma problēmas. Un tas ir tas uh, vēstījums, ko grib sūtīt Krievijai. Dariet to pašu. Tā vietā, lai um, uh, izvairītos no savām problēmām, atrodot uh, citu problēmas. Uh, um, jā, to var darīt, bet uh, vispirms parūpējieties, lai jums ir mehānismi, kas uh, cīnās pret problēmām jūsu valstī lai tās nesāsinātos, un mēs turpināsim šādu veidu sadarbību. Jā, par Ķīnu. Sākumā jau teicu, ka jābūt optimistiskiem. Mans Ķīnas apmeklējums bija ļoti ilgs, kā jau teicu, un visaptverošs. Mēs uh, neizmantojam uh, maigo vāru tikai valstīs, kas lieto uh, Uh, skarbo varu. Uh, vai, uh, un tie, kas sakoja manai vizītei Ķīnā, sapratīs, ka es ļoti skaidri izteicos runājot par pilsoņu uh, ārestēšanu un aizturēšanu, vienkārši par to, ka viņi izteica savu viedokli. Es zinu, ka to, um, šī reakcija Ķīnā nebija īpaši patīkama, bet man ir jābūt godīgam par to, ko dara Eiropas Savienība. Simtiem miljonu cilvēku izglābšana no nabadzības, protams, ir ļoti pozitīva, bet ko es teicu ķīniešiem? Daudzās diskusijās es teicu, ka man ir sapnis, nedaudz nokopēju to no Mārtina Luther Kinga, bet, nu jā, pirms dažiem gadiem, kad uh, Eiropas Savienība un ASV runāja par vidi un runāja par CO2 emisijām un nepieciešamību mainīt eh, to, kādā veidā mēs ražojam preces Eiropā un eh, pasaulē, tad jūs Ķīnā teicāt, ka tas ir milzīgs rietumnieku konspiratorais plāns uh, sabotēt Ķīnas ekonomiku lai Ķīna nevarētu attīstīties. Un tagad, dažus gadus vēlāk, Ķīna uh, ir um, tā, kas visvairāk runā par zaļo, par ilgspējīgu attīstību, par to, ka jāmaina Ķīnas ekonomika, uh, padarot to zaļāku. Kas tad uh, um, pirms dažiem gadiem bija, vai tā tiešām bija rietumnieku konspirācija, uh, ja tagad Ķīna ir uh, tie, kas um, tieši cīnās par CO2 emisijām. Es uh, neredzu, kāpēc tas pats nevarētu attiekties uz cilvēktiesībām. Šobrīd um, Ķīna apvaino rietumniekus par to, ka mēs izmantojam cilvēktiesības, lai iznīcinātu Ķīnu, bet tā jau nav. Tāpat kā tas nebija taisnība par CO2 emisijām un uh, vidas apdraudējumu. Un varbūt pēc dažiem gadiem Ķīna Uh, būs viena no vadošajām šajā jomā, cilvēktiesību jomā. Kā jau teicu, tas ir mans sapnis. Varbūt viņi sapratīs, ka cilvēktiesības negrauj ekonomikas attīstību, bet varbūt viņi sapratīs, ka ekonomika nevar attīstīties bez, cilvēku, bez cilvēktiesībām. Latvords kundze. Vai Sāra, man jāsaka jums, jā. Vai man bija ietekme uz. Uh, cilvēktiesību ievērošanu Eiropas Savienībā. Kā jūs zināt, mans mandāts uh, eksplicīti man liedz to darīt, proti man nav tiesības iesaistīties uh, uh, Eiropas Savienības iekšējā cilvēktiesību politiku izvērtēšanā vai debatēs par to. Es ceru, ka esmu spējis uh, palīdzēt, pievēršot uh, uzmanību jautājumiem, ar kuriem ir jāsaskars Eiropas Savienībai lai Eiropas Savienība varētu saskaņot īstenot politikas savā teritorijā un ārpus tās. Un esmu dzirdējis pārmetumus par cilvēktiesību pārkāpumiem Eiropas Savienībā, un es zinu, ka ir nesaskaņas ar mūsu dažādiem mehānismiem, jautājumu, ko citi man arī ir uzsvēruši. Un uh, šis process, ka dalībvalstīm ir jācenšas risināt problēmas, es ceru, ka šis process ir bijis konstruktīvs. Un es ceru, ka mans ieguldījums ir kaut ko mainījis pozitīvā ziņā. Es došos uz uh, dalībvalstīm un uh, es piedalījos cilvēktiesību dialogā ar ASV. Un es ceru, ka varēšu runāt par jautājumiem, kas ir aktuāli mūsu attiecībās, piemēram, Guantanamo. Ana, par Bahreinu. Nezinu par uh, vakardienas tikšanos, bet es domāju, ka nav īsti pareizi teikt, ka Eiropas Savienība nav konsekventi darbojusies. Vismaz tāda ir mana pieredze. Es um, oficiāli apmeklēju Bahreinu. Uh, Un uh, pirms uh, Līča padomas uh, Bahreinā es tikos ar cietumniekiem cietumā. publiski es prasīju atlaist brīvībā šos cietumniekus, šos ieslodzītos, un pēc divām dienām augstā pārstāve uh, preses paziņojumā no līdz padomas tikšanās publiski aicināja Uh, atlaist brīvībā uh, cietumniekus. Tātad nevar teikt, ka mēs to nesam darījuši. Un kopš tā laika mēs visu laiku diplomātiski izdarām spiedienu uz valstīm, uz mūsu dalību valstīm, lai to panāktu. Redzēju šo pēdējo paziņojumu, ko jūs uh, minējāt, bet tas tiešām ir iedrošinoši, ka nacionālais dialogs varētu atsākties. Mēs to ilgi jau esam gaidījuši, cerējuši, centušies panākt un Bahreina ir uh, valsts īpašā um, reģionā pasaulē, kur ir daudz cilvēktiesību jautājumu, par kuriem daudz diskutējam. Un uh, mēs uh, vienmēr esam ļoti principiāli un atvērti, kad runājam par um, pārkāpumiem. Un es uh, ceru, ka tas ir arī labs signāls citiem. Esmu ticies ar uh, visām svarīgākajām cilvēktiesību organizācijām, uh, Bahreinā un uh, atbalstu tās un uh, to turpināšu darīt. Un Barbara visbeidzot. Es runāju par cilvēktiesību dialogu. Cilvēktiesību vadlīnijas, tas ir ļoti labs jautājums par starptautiskajām humanitārajām tiesībām. Tā ir vājība, ko jau no paša sākuma arī identificēju. Ir tiešām patiesa problēma ar uh, humanitāro likumdošanu, jo kā tad var pārbaudīt to, kas notiek uz vietas? Dažkārt tas ir iespējams, dažkārt nav iespējams, ja mēs, eh, proti Eiropas Savienība, nav tur klāt, lai to izdarītu tieši. Un uh, dažkārt eh, citi, kas ir uz vietas, nedrīkst eh, izplatīt informāciju par to, ko viņi dara un ko viņi redz, vismaz nedetalizēt. Es šeit runāju par sarkanā krusta starptautisko komiteju un citiem, un daudz man teica, ka tas rada problēmas, proti eh, konflikt zonās delegācijas netiek ielaistas, un man šķiet, ka lielāka sadarbība ar NVO, uz vietas vai ar sarkanā krusta starptautisko komiteju uz vietas būtu pozitīva, lai varētu atbalstīt viens otru darbu. Un tas varētu veicināt arī um, starptautisko humanitāro likuma elementu Sīrijā, Malī un citur, kur vēl ir uh, konflikti mūsdienās. Uh, Mēs ļoti aktīvi runājam par šīm lietām, mēs cenšamies tiešām būt klāt un praktiski panākt izmaiņas. Piemēram, cilvēktiesība padoma izlēma, ka Eiropas Savienība sūtīs uh, militāros spēkus uz sešiem mēnešiem, lai nodot pēc tam uh, vadību Āfrikas spēkiem. Uh, Afrikas Savienības spēkiem, um, un tā mēs cenšamies uh, īstenot šo te humanitāro likumdošanu. Uh, received, received, uh, uh, a, uh... Gribu pateikt, ka pirms mēneša uh, saņēmām uh, uh, zvanu no uh, Aurelio, kas ir priesteris. Uh, uh, reģionā, un uh, viņš teica, ka viņš uh, redz, ka gan kristieši, gan musulmaņi varētu tikt uh, noslapkavoti, ka viņi uh, ir ielēgti ārējās darbības dienas un mūsu delegācija nekavējoties un uh, franču uh, spēki uz vietas. Uh, tātad uh, stundu laikā, dienas laikā mums izdevās nosūtīt eh, militāros spēkus un izglābt šos cilvēkus. Un tā ir tā eh, darbība, jā, varbūt cilvēktiesībās eh, cīņa nekad nebeidzas un ikdienā šī cīņa gandrīz nesniedz, bet uh, ja Eiropas Savienība var būt klāt un glābt dzīvības šādā krīzē, eh, ka varbūt eh, daudzi, daudzi uzskatīs par pilienu jūrā, bet eh, es neuzskatu, ka cilvēku dzīvība ir piliens jūrā, tātad es tiešām lepojos ar to, ko varējām panākt, un tāpēc cenšamies būt vienmēr klāt malī. Es centos panākt, lai um, Eiropas Savienība atbalstītu uh, cilvēktiesību novērotājus uh, militāro operāciju laikā, lai nodrošinātu, ka malī spēki tiek uzraudzīti, un tagad situācija tur arī ir ļoti sarežģīta, bet es jums varu pateikt, ka tas bija tas ieguldījums, ko es spēju uh, dot, uh, proti, lai cilvēktiesību um, novērotāji būtu vienmēr ar spēkiem. Um, parlaments, protams, ir ļoti svarīgs tas eh, vienmēr ļoti cieši iesaistās cilvēktiesībās. Mēs zinām, ka tam nav pārāk lielas teikšanas ārpolitikā, bet tam ir ļoti skaļa politiskā balss un arī ļoti liela politiskā ietekme. Ļoti daudzos gadījumos parlamenta rezolūcijas ir uh, daudz vairāk lasītas un tās uh, rada daudz lielāko ietekmi uz valdībām nekā citu institūciju darbs uz vietas. Dažos gadījumos, ja uh, parlamenta e, rezolūcija izsaka dažādas rekomendācijas par cilvēktiesību situācijas uzlabošanu valstī, tad arī šādā gadījumā rekomendācijai ir iespējas šo valsti noturēt e, konkrētā līmenī. Es domāju, ka parlamentam ir arī ļoti nozīmīga loma vēlēšana novērošanas misijās, kur tas piedalās, un īsnībā e, parlaments šīs misijas arī vada. Ļoti bieži eh, šīs eh, novērošanas misijas ietekmē vēlēšanu gaitu un to, kas vēlēšanās tiek ievēlēts. Darba grupās parlaments arī vienmēr piedalās. Es gribētu aicināt, un es arī ceru, ka nākamajā sasaukumā mums izdosies um, izveidot daudz labākus kontaktus starp jums un Eiropas ārējās darbības dienestu. Ekonomiskās un sociālās tiesības. Daudzos gadījumos, kad jūs dodaties uz uh, dažādām pasaules valstīm, eh, gan apakškomiteju sastāvā, gan arī starp parlamentāro delegāciju sastāvā, eh, deputāti bieži vien ir daudz aktīvāki. Jūs tikpat bieži kā mēs saprotat, ka, jā, mēs saprotam, ka interneta tiesības ir ļoti būtiskas, arī pulcēšanās tiesības ir būtiskas, bet mums nav pārtikas, mums nav pajumtes. Un ko parlaments dara šajā sakarā? Nu, jāsaka, ka mēs eh, daudz vairāk nekā citi pasaulē strādāja pie šiem jautājumiem, līdz ar to mēs šīs tiesības pat vairs nesaucam par cilvēktiesībām. Taču šo tiesību nodrošināšana var uh, darīt brīnumus. Bieži vien mēs pieminam to visu uh, kopā arī ar uh, pilsoniskajām brīvībām. Bieži vien tie, kuriem nav nekāda spēka, nav nekādu pilnvaru, ir arī nabadzīgi. Uh, Tāpēc mums ir, protams, jāveicina cilvēktiesība izplatība visā pasaulē. Mums ir jābūt daudz redzamākiem, ir jāuzstāj uz mūsu efektivitātes palielināšanu, un cerams, ka tieši šī redzamība izrietēs no mūsu efektivitātes, nevis otrādi. Mums ir jāsadarbojas arī ar Eiropas parlamentu vēl ciešāk nekā agrāk. Tas patiešām var nodrošināt labus rezultātus. Kolēģi, ja jūs vairs nesatikšu, gribu jums novēlēt veiksmi vēlēšanās. Es ceru, ka mm, neoficiālā veidā mēs turpināsim strādāt pie mums interesējušiem jautājumiem arī turpmākā mēneša laikā. Lielas paldies, Stavros! Nākamreiz mēs tiksimies aprīlī. Mums ir ļoti plaša darba kārtība šai sanāksmē, un jūs noteikti uh, varat paļauties uz to, ka tik līdz uh, eh, eh, jaunais sasākums sāks darbu, droga komiteja būs gatava darboties. Tūlīt eh, sāksim uzklausīšanu par cilvēktiesībām Rietum Papuā, Indonēzijā. So, we start. Tātad, sāksim darbu. Turpināšu runāt poļu valodā. Vai visi ir gatavi klausīties tulkojumu? Sāksim darbu pie mūsu nākamā darba kārtības punkta, un tas ir uzklausīšana par cilvēktiesību situāciju Rietumpapuā, Indonēzijā. Es vēlētos sirsnīgi sveikt visus klātesošos. Pie uh, prezidija galda ir ļoti daudz uh, viesu, ekspertu. kuri mums uh, pastāstīs par pētījumu rezultātiem, uh, par viņu pieredzi. Bieži vien šī pieredze nav viegla. Indonēzijā un Eiropas Savienībā ir ļoti nopietnas partneris, kopš 2009. gadā ir spēkā sadarbības nolīgums, tā saucamais divpusējā sadarbības nolīgums. Tas ir pirmais šāda veida nolīgums starp Eiropas Savienību un ASEAN dalībvalsti. valsti. Kopš 2010. gada Eiropas Savienībā ir regulārs dialogs ar Indonēziju par cilvēktiesībām. Un iepriekšējā dialoga sanāksmē notika 15. novembrī šeit Braselē, Briselē pagājušā gadā. Mūsu iepriekšējais viesis komisārs Lambrinidis devās uz Džakartu 2013. gada maijā. Papuā ir Jaungvinējas salas rietumu daļa. Kopš 1969. gada tā e, tiek atzīta par Indonēzijas daļu. 2009. gadā tā saņ ieguvē īpašu statusu, autonomijas statusu Indonēzijas republikā, taču pēc daudzu novērotāju domām šīs autonomais status ir nepietiekams, lai nodrošinātu politisko un ekonomisko vajadzību izpildi saskaņā ar rietumu papos iedzīvotāju paustajām vēlmēm. Šī teritorija saskaras ar ļoti daudziem izaicinājumiem, proti ienākumu sadale, ienākumi galvenokārt tiek gūti no dabas resursu izmantošanas Šis reģions ir uh, bagāts ar vāra un zelta atradnēm, tāpat arī tiek izcirstie meži, ir arī nafta un gāze. Vēl kāds ļoti svarīgs šīs dienas diskusiju elements ir sarunas par autonomiju vai neatkarību. Tāpat nedrīkst aizmirst arī par papuā etnisko iedzīvotāju marginalizāciju. Musulmaņu plūšana šajā iepriekš kristīgajā reģionā ir radījusi reliģiskas nesaskaņas starp etniskajiem pamatiedzīvotājiem un musulmaņu migrantiem. Demokrātiskās līdzsvars arī ir izmainījies tā visa rezultātā, un pastāv risks, ka uh, vietējie pamatiedzīvotāji kļūs par minoritāti šajā teritorijā. Tas attiecas arī uz kultūras un reliģijas jomām. Cilvēktiesība situācija ir jo īpaši sarežģīta. Ir jūtama, piemēram, diskriminācija izglītībā, veselības jomā, ekonomiska diskriminācija, tiek noteikti ierobežojumi vārda brīvībai un politiskai darbībai. Galvenokārt tiek diskriminēti tie cilvēki, kas vēlas, lai šī Indonēzijas daļa kļūtu neatkarīga. Tas noved pat pie uh, krimināla apsūdzībām vai brīvības atņemšanas. Ir dažādi stāsti par cilvēktiesību pārkāpumiem eh, no drošības iestāžu puses. Esam dzirdējuši arī par spīdzināšanas izmantošanu un citām problēmām. Vismaz 25 cilvēki ir tikuši noslepkavoti kopš eh, starp 2011. gada oktobri un 2013. gada martu. Tā vismaz vēsta Eiropas parlamenta un tā aģentu veiktais pētījums. Nav arī skaidras informācijas par tiem, kas izmanto spīdzināšanu. Spīdzināšana, piemēram, nav pat pieminēta krimināla kodeksā, līdz ar to tie, kas izmanto spīdzināšanu, paliek nesodīti un viņiem nevar uzlikt nekādu atbildību. Lai veiktu tālāku izmeklēšanu par šo situāciju un runātu par manis pieminētajiem tematiem, mums ir vajadzīga detalizētāka informācija. Tieši šī iemesla dēļ esam uzaicinājuši trīs vieslektorus. Divi no šiem vieslektoriem ir no Indonēzijas. Debašu gaitā es došu vārdu visiem, kas vēlas izteikties saskaņā ar mūsu iekšējiem noteikumiem došu vārdu arī Indonēzijas vēstniekam Arifam Havasam Oeg Groseno un došu vārdu arī Eiropas ārējās darbības dienesta pārstāvim Morganam Maksvīnijam. Tagad iepazīstināšu ar mūsu viesiem. Zelī Arianes kundze. Viņa ir um, Nacionālās papuās solidaritātes grupas koordinātore. Šī grupa tika izveidota 2013. gadā. Tās mērķis ir nodrošināt solidaritāti Indonēzijas sabiedrībā. Lielākā daļa no aktīvistiem, kas izveidoja šo grupu Nacionālā papuā solidaritāte, ir saskārušies ar cilvēktiesību pārkāpumiem jau agrāk. Tāpat arī tie ir reģistrējuši dažādus vides aizsardzības pārkāpumus. Šajā organizācijā ir ietverta arī studentu kustība Papuā. Šī grupa nodrošina arī solidaritātes rīkojošajiem. Šī organizācija vēlas nodrošināt labāku pilsoniskās sabiedrības organizāciju Džakartā. Tā vēlas ietekmēt valdības nostāju. Dažkārt eh, nu, šī valdības nostāja tiek arī saukta par Džakartas nostāju. Tāpat arī Arianas kundze darbojas eh, sieviešu organizācijā Džakartā. Mēs gribētu jūs aicināt pastāstīt par ētisko pamatiedzīvotāju tiesībām Papuā un arī par attiecībām ar migrantiem, kas iebrauca šajā teritorijā par tiesībām uz izglītību, zemi, veselības pakāpojumiem un arī par Čakārtas pieeju situācijai Papuā un arī par dialogu starp pamatiedzīvotājiem un valdību. Mūsu otrais viesis ir Normāns Voss, viņš pārstāv cilvēktiesību un miera organizāciju Papuā. Tā ir starptautiskā sociālo un reliģisko tiesību organizācija. Vosakungs kontrolē cilvēktiesību situāciju Indonēzijā un uh, kontrolē arī baznīcas. Šī organizācija aicina uz konfliktu risināšanu mierīgā ceļā. Šajā organizācijā ir iekļautas daudzas citas asociācijas, kas uh, darbojas arī Eiropā, un sadarbojas ar Eiropas Savienību un apvienotajām nācijām. 2012. gadā Vosa kungs strādāja Āzijas cilvēktiesību komisijā, pārbaudot likuma pārkāpumus. Viņš ir studējis Aberdīnā un ir uh, ieguvis arī maģistra grādu uh, publiskajās tiesībās Hongkongā. Viņš runās par spīdzināšanu, slepkavībām, ārestiem, politieslīdzīto situāciju, vardarbību, nesodāmību. un uh, grūtībām sadarboties ar apvienotajām nācijām. Viktors Mambors ir mūsu trešais runātājs, viņš pārstāv neatkarīgo žurnālistu aliansi Rietum Papuā nodaļu. Viņš ir tātad eh, Rietumu papuās nodaļas vadītājs. Viņš eh, kontrolē neatkarīgā žurnālistikas situāciju papuā. Viņš eh, darbojas tabloīda žurnālā, kas tiek izdots papuā, un viņš ir redaktors šim žurnālam. Uh, Tāpat viņš arī ir korespondents Al Jazeera televīzijai no Rietum Papuas reģiona. Viņš arī ir iesaistījies organizācijā kampaņā, kas cenšas aizsargāt Rietum Papuas cilvēkus un mežus. Viņš ir veicis arī projektus sadarbībā ar Pasaules banku un sadarbojas ar dažādām darba organizācijām. Viņš kontrolē un uh, Eh, reģistrē cilvēktiesību darbu, viņš ir piedalījies dažādos žurnālistu semināros par eh, cilvēktiesību situācijas dokumentēšanu. Viktors Mambaurs mums sniegs informāciju par žurnālistu situāciju Rietumu Papuā. Viņš runās arī par slepkavību, problēmām par nos, nogalinātajiem žurnālistiem, par žurnālistu attiecībām ar centrālo valdību. Tāpat arī viņš mums stāstīs par ārvalstu žurnālistu eh, grūtībām, mēģinot iekļūt reģionā. Tā kā mums ir atlicis maz laika, es gribētu aicināt viesus runāt neilgāk par septiņām minūtēm, Pēc tam došu vārdu deputātiem, lai viņi varētu uzdot jautājumus. Pēc tam izteiksies mūsu viesis no Eiropas ārējās darbības dienesta un Indonēzijas vēstnieks. Vienlaicīgi es vēlētos norādīt, ka Donska kungs arī ir klāt, un tieši viņš ieteica iekļaut šo darba kārtības punktu mūsu komitejas darba kārtībā. Tagad vispirms došu vārdu Zilī Arianes kundzei. Lūdzu, jums ir atvēlētas septiņas minūtes. Okay. Yeah, uh, thank you very much and good day for... Paldies un sveicināti visi. It īpaši eh, sveicu Indonēzijas eh, vēstnieku Eiropā. Es izteikšos Indonēzijas pilsoniskās sabiedrības vārdā, kas dzīvo ārpus Papua, kas ir ļoti vīlusies attiecībā uz Indonēzijas valdības eh, izturēšanos pret Papua. Mēs nevaram turpināt melot paši sev attiecībā uz eh, cilvēku tiesību pārkāpumiem pāpua. Un eh, gribu eh, Eiropas parlamentā cilvēktiesību apakškomiteja pateikties par pievērsto uzmanību cilvēku tiesību situācijai. Papua. Jāapzinās, ka pēc 15 eh, Indonēzijas reformas gadiem nav pamat um, tīgu pārmaiņu attiecībā uz valdības pieeju Papua jautājumiem, it īpaši attiecībā uz pilsoniskajām politiskajām tiesībām. Um, represijas eh, Suharto diktatūras laikā, lai sagrautu um, ehm, pro neatkarības grupas uh, E, turpinās. Mierīgs dialogs kā līdzeklis, lai rastu risinājumu un kompromisu, e, kas tika proklamēts 2010. gadā un ko piedāvā daudzas ieinteresētās personas papā, aizvien mazāk e, izskan no Džakartas administrācijas puses. Džakārtas izpratnē na, risināt netaisnības un nabadzības jautājumus mm, Papua nozīmē iznīdēt pro, tā saucamās pro neatkarībās eh, grupas eh, un sašķelt pilsonisko sabiedrību un neņemt vērā papuā iedzīvotāju vēlmes. Džakārtas pieeja papuai eh, šobrīd ir piedzīvojis fiasko. Un uh, Papua no Džakārtas puses bieži tiek uzskatīti kā ienaidnieki un nevis kā uh, vieni no viņiem. Ir jāpārvērtē esošās politikas un tas veids, kā centrālā valdība uh, uzlūko pāko, pāpo. Speciālais autonomais līkums um, un papua provinču sadalīšana ir pasliktinājusi papua džakartas attiecības. Bez uh, um, esošās politikas izvērtēšanas valdība ir izveidojusi vienību uh, Papua un Rietumu Papua attīstības attīstībai. Un 2013. Eh, gadā piekrita īpašam eh, autonomijas plus statusam un demokrātiskas tiesības un dalība šajā procesā nā, pietrūkst. Šādus priekšlikumus var izveidot tikai sadarbībā ar pilsonisko sabiedrību, ar reliģiskām grupām, ar legālajiem pārstāvjiem, bet līdz pat eh, šai dienai Papua ir ar resursiem visbagātākās provinces, bet ir vis, ar visaugstāko nabadzības līmeni. Džakārta uzskata, ka Eh, risināt ekonomiskās problēmas ar infrastruktūru, veselības, izglītības, eh, attīstību, atrisināt problēmas. Tomēr eh, nekontrolētais attīstības projektu fondu ieplūdums tikai paplašina plaisu starp bagātajiem un nebagajiem visu skatienu ir pavērsti uz Indonāzi, Indonēzijas austrumu pusi. Vairāk investīcijas ir paredzētas, lai risinātu esošos ekonomisko investīciju skēmu jautājumus. Tāpat ir izveidots masterplāns Indonēzijas ekonomiskai attīstībai, un Indonēzija ir ceturtais lielākais tirzniecības partners pēc Japānas, Ķīnas un Singapūras. Atvērtībai tirgus ekonomikā ir jāseko politiskai atvērtībai. Dialogs ehm, tā arī nav īsti sācies. Ir nepieciešams Eiropas Savienības atbalsts dialogam, kā arī militāro spēku izvietojums ir jāvērtē un jāuzrauga. Ir jā aizsargā žurnālisti, ir jāatbrīvo eh, brīvo politiskie eh, pretinieki, kā arī tie jārisina slimo un garīgi slimo cilvēku problēmas. Džakārtā maz interesējas par piedāvāto Džakartas papua dialogu divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, NKRI jeb Indonēzijas vienotības ietvars nav apspriežams, kā arī naidīgais klimats attiecībā uz cilvēktiesībām. Human rights violation cases is the best example. Šajā sakarā ir vairāki spilgti piemēri šādai, e, e, šā, e, šādai pieejai. Nu, to starp jānosauc Vamena un Vasjor cilvēktiesību pārkāpumi. Šie rādītāji apliecina centrālās valdības attieks pret Papua. Pat ja prezidents Judjuno eh, pagātnē ir solījis atbalstu dialogam, tomēr tie nav noveduši pie um, procesa virzības uz priekšu. Tāpat eh, situācija Papua izraisa pieaugošas eh, bažas starptautiskajā ziņā. Ir ļoti būtiski apzināties progresa eh, konflikta atrisināšanā mierīgā veidā un E, cilvēku tiesību pārkāpumu pārtraukšana ir priekšnosacījums, lai atrisinātu konfliktus Papua, e, kas e, ir ļoti nozīmīgi un kas izraisa lielas civili, ciešanas civili iedzīvotājiem. Paldies! Nākošais! runātājs ir Normāns Lasno cilvēku tiesību organizācijas. Paldies, priekšsēdētāji. Rietum Papua ir teritorija, kurā valdā vardarbība, bailes, militārā klātbūtne, izolā, izolācija un augsts sociālās, sociālo atšķirību līmenis. Tāpat. E, papua pamatiedzīvotāji šobrīd ir tik palikuši mazāk nekā 50% no visiem iedzīvotājiem. Ļoti negatīva ieteikuma ir bijusi militārā personāla un īpašo vienību izvietošanai. Par neatkarības aktīvistiem runājot, pagājušajā mēnesī Āzijas cilvēku eh, tiesību komisijas ziņoja pār uh, vairāku politisku aktīvistu arestu, spīdzināšanu, nogu, eh, nogu, nogalināšanu Indonēzijā. Viens no tādiem gadījumiem ir Denis Kogoģā, kurām Indonēzijā pret viņa gribu tika amputēta labā kāja, kurš vēlāk gāja bojā un pastāv aizdomas, ka ir izdomā, izmantotas ķīmiskas eh, vielas līdz šim nenoskaidrotas. Eh, līķa sekcija netika pieļauta. Un pastāv aizdomas, ka Indonēzijas valdība ir eh, pielikusi roku, lai noindētu Deniju Kogoju. Militāri uzbrukumi ciemos, lauka apgabalos, viešu bailes papoja dzīvotāju vidū. Pēc tam kad 2012. Eh, gadā divi bataljoni, militārā bataljona kāravīri ar motociklu sabraucā bērnu, sākās eh, nemieri, ko rezultātā viens no karavīriem tika nogalināts, eh, vēl viens ievai... ievainots. Atbildēja uz to militāristi nodedzināja 64 sēkas, vairākus transportu līdzekļus. Vairākiem e, civiliedzīvotājiem nācās ārstēties. Bieži tiek ziņots pārspīdzināšanu policijā 2013. Eh, gadā 26. septembrī Nahor Stefanos Jālaks tika arestēts, aizvests uz eh, policiju, kur Nahors tika pakauts spīdzināšanai. Pēc tam viņš tika pārvietots uz policijas um, komisariātu AB Pūrā, no kurienes viņš nākošajā dienā atbrīvots. Spīdzināšanas rezultātā viņš nebija spējīgs norīt un viņam bija dažādi e, daudzi ievainojumi uz ķermeņa. Tāpat Papua pamatiedzīvotāji nereti tiek arestēti un aizturēti mierīgu aktivitāšu rezultātā. In May 2013. 2013. gadā apvienoto nāciju cilvēktiesību komisāri Navi Pilāri sagatavoja paziņojumu nosodot vārda brīvības apspriešanu rietumu papuā. Vismaz 70 politiski iedzīvotāji ir notiesāti papuā cietumos 2013. gada decembrī. Aicinām Eiropas parlamentu lūgt Indonēzijas valdību atbrīvot politieslodzītos. PBB projektā ir norādīts, ka conspiracy or incitement to commit treason ka ieslodzīto skaits ir dubultojies salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Ir 2013. gada novembrī ziņots par 112 aizturēšanām uz eh, politiska pamata. Eh, pa, pamatied, eh, pamatiedzīvotāji vairāk nekā 50 gadus ir cietuši no Indonēzijas drošības spēku vardarbības, piemēram, militārajās operācijās pret um, civiliedzīvotājiem Papua augstienes no 77. līdz 78. gadam. Šajā sakarā komisija uzskata, ka ir jāpiemēro genocīda kritēriji, aicina uz atbildību un taisnības atjaunošanu. Pilsoniskā sabiedrība aicina Indonēzijas valdību pārtraukt vardarbības, nesodāmības un konfliktu uh, sēriju papua nodrošināt cilvēktiesība aizstāvi pasargāšanu no draudiem un nodrošināt, ka pārkāpumu veicēji tiek tiesāti saskaņā ar starptautiskām normām. Indonēzijai ir jānodrošina piekļuve apvienoto nāciju cilvēktiesību mehānismiem. Mēs aicinām Eiropas Savienību Indonēzijas valdībai nodrošināt pilnīgu piekļuvu apvienoto nāciju īpašiem uh, eh, referentam par izteiksmes eh, un apziņas brīvību papuā. 2012. gadā pārskatā par Indonēziju apvienoto nāciju cilvēktiesību padomē Indonēzija piekrita to īstenot 13. Eh, gada janvārī, bet pēc tam uz nenoteiktu laiku vizīte atlika apvienotu nāciju mehānismu, vārvalstu žurnālisti, diplomāti, NVO saskaras ar ierobežojumiem, lai iekļūtu reģionā un tiktos ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Izmantojot šo džakārtas pārvaldīto izolacionistisko pieju, pilsoniskās sabiedrības darbs attiecībā uz e, pamatiedzīvotāju un cilvēku tiesībām ir ļoti apgrūtināts un ierobežots. Konflikta atrisināšana ir nepieciešams dialogs. Mēs aicinām Eiropas Savienību atbalstīt prezidentu Judho Jonus e, dialogu ar Papuā tiek aicināts uz mierīgu dialogu un neitrālu mediāciju starp stingrās līnijas piekritējiem abās pusēs. Džakarta negribīgi e, vēlas iet pa šo ceļu un notiek konfliktu eskalācija. Ir jāpiemēro starptautiskās cilvēktiesību normas papo iedzīvotājiem. Nedrīkst pieļaut politiskās represijas un baiļu klimata uh, eh, turpināšanos. Paldies! Liels paldies, Vosa kungs, un nākamais runātājs ir Viktors Mombors. Jums ir septiņas minūtes, lūdzu. Liels paldies! Un uh, Eh, vissliktākais ir tas, ka tiek ierobežota preses brīvība. Neviena brīva valsts nevar pastāvēt bez preses brīvības. Preses brīvība ir arī uh, saistīta ar uh, eh, vārdu brīvību, un uh, Indiozijā situācija ir dažāda. Džakartā 40. likums, kas tika pieņems 99. gadā attiecībā uz plašsaziņas līdzekļiem un presi, izmanto šo likumu uh, Indonēzijā. Žurnālisti, masu mēdī var izmantot šo preses likumu un tomēr plašsaziņas līdzekļi un pilsoniskā sabiedrība negūst nekādu labumu no šī likuma papuā. Pēdējos piecos gados neatkarīgo žurnālistu alēlīns ir dokumentējusi, ka uh, iebiedēšana un vardarbība pret uh, um, žurnālistiem ir būtiski pieaugusi. 2012. gadā septiņas lietas un uh, 22 lietas 2013. gadā. Um, slepkavības un slepkavību mēģinājumi pēdējos piecos gados ir pieauguši divas reizes. 2010. gadā Ardānsiem Atrais tika nogalināts, noslīcinot viņu upē, pēc tam, kad viņš bija publicējis izmeklējošu ziņojumu par nelegālu koku izciršanu. ir bijuši mēģinājumi rast šī uh, slepkavības izdarītājus, bet uh, š, tiek traucēts šai izmeklēšanai. Beigās uh, policija konstatēja, ka žurnālista nāvis iemesls ir pašnāvība, un tas notika ar ģimenes piekrišanu. Līdz ar to slepkavība tika aizmirsta. 2011. gada 3. martā Banžīrs Ambarita, Džakarta Globe žurnālists, tika nodurts. Viņu nodūra nezināma persona Džajapurā. Izmeklēšana, ko veica Adžī Džajapura, norādīja, ka uh, noduršana ir saistīta ar rakstu, ko viņš rakstīja par uh, policistu seksuālu uzma uzmālu uzmākšanos ieslodzītajai Džajapuras policijas uh, iecirknī. Adžī Džajapura vairāk kārt uh, lūdza pa papos policijai izmeklēt šo nodaršanas gadījumu, bet papos policija vispār nerīkojās un līdz šim nav um, sniegusi nekādus rezultātus par šo lietu. Mēs aicinam šo komiteju aicināt um, izmeklēt visas lietas, kas saistās ar vārdarbību pret žurnālistiem Indonēzijā, kā arī izveikt nesodāmību attiecībā uz vaininiekiem šajās lietās. Tātad es gribu šeit runāt gan par Ardijānu Šasku ģimenes lietu, gan par Banžēra Sambaritas lietu. Mēs uzskatām, ka tiek piemērot atšķirīgi standārti valsts un vietējiem mēdījām Papua un mēdījiem ārpus Papuas. Mēdī ārpus papos eh, tiek uzskatīti par pilnīgi brīviem. Viņi var brīvi rādīt papo Morning Star mm, karogu, kas ir papo identitātes simbols, bet eh, eh, ja ir runa par pelīta žurnālu, policija šo uh, lietu aizliedza 2013. gadā. Tas norāda, ka vēl ar vienu papuā tiek piemērot dubultie standarti. Saskaņā ar cilvēktiesību aktīvista un žurnālista Andrejā Saharsono teikto. 2011. gadā nopludinātie oficiālie dokumenti norāda, ka Indonēzijas militāristi izmanto apmēram uh, di, di, 20 Indonēzijas papuā žurnālistus par informantiem. Līdz ar to rodas šaubas par viņu rakstītajiem rakstiem. Militāristi ir arī finansēšana apmācījuši žurnālistus un blogerus. Līdz ar to uh, Papua žurnālistikā tiek publicēta izkropļota informācija. Tas pats parādās arī sociālajos mēdījos un blogos. Papua gubernators 2013. gadā septembrī izdeva paziņojumu eh, par ielūgumiem ārvalstu žurnālistiem un starptautiskām organizācijām, ka viņi var iebraukt Papua. Taču realitāte izskatās pavisam savādāk vietējās pašvaldības papuā patiešām neuzliek nekādus ierobežojumus piekļuvēji un augstu novērtē to, ka gubernators ir runājis par šo jautājumu, taču eh, pilnvaras izsniegt šādas piekļuves atļaujas nav papuā pašvaldības ziņā. Par to ir atbildīga Nacionālā valdība un tiek veiktas procedūras Čakartā. Šī ļoti sarežģītā pieteikšanās procedūra ārvalstu žurnālistiem ir ļoti svarīgs jautājums un to vajadzētu šeit izskatīt. Vairāk nekā 25 gadus ārvalstu žurnālistiem ir jāpiesakās ārlietu departamentā, lai iegūtu ceļošanas atļauju. Ir jāsniedz informācija par to, ko viņi vēlas intervēt, kad un kurā vietā. Šī uh, pieteikšanās procedūra uh, tiek saukta par clearinghouse procedūru, un te tiek iesaistīti 18 Indonēzijas valdības departamenti, tā skaitā izmeklēšanas iestādes policija un militāristi. Lielākā daļa pieteikumu, kur ir paredzēti patiešām nopietni raksti, tiek atteikti. Pat eh, diplomāti, kas ir akreditēti Indonēzijā, eh, ir spiesti lūgt atļauju no ārlietu departamenta, lai apmeklētu šo reģionu. Clearinghouse procedūra ir vienīgais legālais ceļš, kā nokļūt uz rietumu papuā žurnālistiem, un to apstiprināja Fairfax Media kopā ar Indonēzijas ārlietu departamentu. Žurnālisti, kas ceļo bez atļaujas, tiek iekļauti melnajā sarakstā, līdz ar to viņi vairāk nevar iebraukt Indonēzijā. Korespondenti, kas dzīvo Indonēzijā, saskaras ar risku, ka viņu imigrācijas atļauja tiks atcelta. Aģi ir sniegusi ziņas arī par to, ka Papo provinces policijas vadītājs uh, ir iesaistīts intervijās ar nacionālajiem mēdījiem, kur viņš ir teicis, ka ārvalstu žurnālisti un pētnieki ir daļa no uh, ārvalstu spiegošanas aktivitātēm, un līdz ar to uh, žurnālistika ir it kā tikai spiegošanas aizsekts. Tas rada visai uztraucošas, mm, uztraucošu viedokli par iesaistīto varas iestāžu mm, informētību. Atšķirī norāda, ka policijas darbinieki katru gadu palielina vardarbību un arī ir iebiedēšanu pret žurnālistiem. Kaut arī augstāka līmeņa policisti ļoti labi saprot savas funkcijas un lomu un saprot arī preses funkcijas un lomu, uh, Diemžēl vardarbība pret žurnālistiem no policijas puses arvien paaugstinās katru gadu. Tas attiecas arī uz ārvalstu žurnālistiem, un noteikti, ka šāda veida rīcība pret neatkarīgiem žurnālistiem ir jāpārtrauc, jo tā ir preses brīvības Uh, ierobežošana. Tāpēc es aicinu šo parlamentu aicināt Indonēzijas valdību nodrošināt brīvu piekļuvu ārvalstu žurnālistiem, jo šādā veidā tiktu aizsargāts arī vietējo žurnālistu darbs. ANO īpašais ziņotājs vārda brīvības jautājumos arī ir jau, jāaicina uz Papuā un jādod viņam piekļuve Papuā reģionam, un tā ir prioritāte. Paldies, un tagad došu vārdu kolēģiem, kas grib diskutēt. Droši vien Donska kungs gribēs izteikties, bet gribētu atgādināt, ka mums ir tikai 20 minūtes atlikušas līdz mūsu sanāksmes beigām. Un noteikti jādod vārds ārējās darbības dienas pārstāvim un arī vēstniekam. Tātad pārāk daudz laika mums nav. Donska kungs, lūdzu jums vārds. Yes, thank you. I... Jā, paldies. Es eh, tiešām novērtēju šīs diskusijas un eh, mūsu apakškomitejā. Tas ir tiešām ļoti veiksmīgi, ka mēs varam organizēt šo uzklausīšanu par cilvēktiesībām Papua, Indonēzijā. Šī ir ļoti svarīga lieta, jo pasaulē ir sabiedrības, kas uh, ir ļoti uh, kompleksas un uh, Eh, cilvēki ir no dažādas, eh, dažādas izcelsmes un tās ļoti veiksmīgi eh, dzīvo, um, pielāgo augstus cilvēktiesību standartus un tomēr vēl paliek arī daudz delikāti jautājumi. Un es domāju, ka tas, kas notiek Indonēzijā, varētu novest pie ļoti svarīga dialoga, runājot par to, kā skatīt rietumu papo jautājumu, vai tur ir vajadzīgas nopietnas debates eh, par problēmām, kas ir saistītas ar separātismu, vai te drīzāk ir runa par iecietību un cilvēktiesībām un uh, divkāršiem standartiem, dubultiem standartiem. Un tāpēc es domāju, ka mums šeit uh, ne, nevajadzētu pieļaut problēmas relativizāciju, proti, ka uh, šeit vienkārši trūkst izpratnes vai uh, katrs runā par citām lietām uh, vai trūkst kultūrāla dialoga. Nē, šeit ir runa par politiku. Te ir standartu politiska piemērošana, noteikuma piemērošana. Uh, un uh, es negribētu, lai mēs šeit uh, runātu Eh, tādos mulsinošos terminos eh, minētu kaut kādas kultūras aspektus, eh, aizmirstot politisko risinājumu. Un tāpēc es domāju, ka mēs šeit runājam par kaut ko politisku un nevis par kaut ko, ko var um, nosaukt par kultūrālu dialogu. Tas ir politisks jautājums, un tāpēc ir ļoti pareizi, ka esam sākuši šo uh, Uh, dialogu, un tas ļoti labi iedars mūsu diskusijās par cilvēktiesību pārkāpumiem. Gomešs kundz, lūdzu. Jā, es arī eh, gribētu eh, kā referente, eh, ko par ziņojumu, kur pieņēma šonadēļ ārlietu komiteja par partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Indonēziju, ka uh, mums tagad ir ļoti uh, liederīgs ietvars, uh, kurā mēs varam diskutēt par uh, problēmām, par ko runājam šajā uzklausīšanā. Mani pārsteidza uh, divu Indonēzijas uh, pilsoņu uh, teiktais, uh, Arians kundze un Mambora kunga teiktais, uh, jo viņu uh, liecības uh, ir uh, apliecinājums tam, cik ļoti ir mainījušās lietas Indonēzijā. Viņi ir šeit ieradušies un brīvi runā. Pirms dažiem mēnešiem es biju Indonēzijā, kad vācu informāciju savam ziņojumam un runāju ar daudziem cilvēktiesību pārstāvjiem Indonēzijā, kas veic fantastisku darbu. Un mēs runājam par šīm problēmām, kas tik pieminētas, un tiešām izmaiņas ir būtiskas. Jo es atceros, ka pirmo reizi biju 99. gadā Indonēzijā, neviens pat nerunāja par papo. Šis vārds nebija pieļauts. Tika lietots pilnīgi cits nosaukums, kā oficiāli tika saukts papo reģions. Un tagad visi runā par papo. Un tas liecina, ka lietas ir mainījušās. un ļoti būtiskus vēstījumus mēs saņemam tagad no Indonēzijas un ļoti atklātā veidā, un tas, protams, parāda arī vēl to, cik daudz ir darāmā. Piekrītu, ka ir daudz problēmu izglītībā, patiešām kulturālu problēmu, jo, protams, ir šeit eh, tāda specifika, kulturāla specifika, kas piemīt papuā uh, reģionam, un tas ir, uh, tā ir liela Indonēzijas bagātība, kas būtu jāsaklabā. Bet nevaru arī neredzēt, kā jau tika teikts, ka ir arī uh, lielā mērā militārie spēki, kas tiek uh, izmantot, lai kor kontrolētu uh, lai nodrošinātu uh, legālās, nelegālās uh, koksnes izciršanas un uh, Uh, izrakteņu iegūšanas uh, uzņēmumu interesēm. Un tas nenāk par labu papua un uh, iedzīvotājiem, un mēs zinām, ka tur ir iesaistīta arī korupcija. Šeit parlamentā mēs zinām, ka ziņojumi ietveros, uh, kuru mēs pieņēmām par cilvēktiesībām un korupciju, ka mēs uh, Eh, virzāmies uz priekšu, runājot par tās augto Magnītska likumu, tas neatiec tikai uz Krieviju, bet eh, arī, piemēram, uz Papo. Būtu droši vien viegli identificēt cilvēkus, eh, kas ir atbildīgi par korupciju. Es atceros, ka bija ģenerāļi, kas pēc tam nevarēja ieceļot ne ASV, ne Eiropā, jo viņiem bija bail, ka viņas varētu saukt tiesas priekšā vai arestēt, eh, jo viņi bija eh, pārkāpuši cilvēku tiesības eh, pagātnē. Tātad, un tomēr es uzskatu, ka tā kā tika teikts, dialogs ir vissvarīgākais, un tieši šeit mūsu partnerības un sadarbības nolīgums var būt ļoti svarīgs instruments. Šī Eh, nolīguma ietvaros jau ir sācies cilvēktiesību dialogs, tam vajadzētu būt kaut kam ļoti konkrētam. Tur būtu jārunā par problēmām, kuras ir identificējušas eh, Indonēzijas nevalstiskās organizācijas un arī uh, Indonēzijas valdība un mūsu valdības un mūsu iedzīvotāji arī identificē šīs problēmas. Tas ir arī ietvars, kurā runāt par cilvēktiesību problēmām Eiropā arī. Es uzskatu, uh, Tātad mani nesen pārsteidza, kad mēs tikāmies ar uh, Indonēzijas parlamenta komitejas priekšsēdētāju, tikāmies ar uh, deputātiem, tātad ēnu referentu un es tikās ar viņu šī ziņojuma sakarā AFET un viņš uh, um, bija ļoti gatavs sadarboties. Was... Un tiešām uh, ir jāveic darbs par papuā. Uh, un viņš bija tas, kurš piedāvāja uh, šo nolīgumu izmantot, lai uh, veiktu kopīgu darbu šajā jautājumā. Indonesian parliament uh, ar mūsu parlamentu, ar Indonēzijas parlamentu, varbūt organizējot kopīgas vizītes un ieteikumus izstrādājot un tā tālāk. Tātad es domāju, ka partnerības un sadarbības nolīgums sniedz mums ļoti e, svarīgu instrumentu, ar kura starpniecību mēs varam sadarboties ar Indonēzijas valdību, e, nevalstiskajām organizācijām, lai strādātu pie problēmām, kas šeit tika minētas. Un tās ir nopietnas problēmas, jo. Uh, Eh, galu galā tās eh, eh, uztur šo konfliktu, kas ir spēkā un kas nevienai valstī nenāk par labu. Paldies, Gomešas kundze! Un vēl viens runātājs ir pieteicies, bet tikai ļoti īsi lūdzu, ja? Jā, varat būt droši, ka izteikšos ļoti īsi. Paldies! Vispirms gribētu pateikties visiem runātājiem par savu ieguldījumu šajā uzklausīšanā. Man ir daži komentāri manā valodā, kas ir uh, nīderlandiešu valoda. Jā, es uh, pats uh, biju profesionāls žurnālists un uh, no kolēģiem uh, dzirdēju tātad uh, par to, kā izturās uh, pret žurnālistiem Papuā. Es kā žurnālists gan nebiju jūsu valstī, bet biju daudzās citās valstīs un ļoti labi zinu, ka presas brīvība ir pamatnosacījums demokrātijas īstenošanai. Un ja presa nav brīva, un ja žurnālisti tiek vajāti, tas ir signāls, ka kaut kas uh, uh, nav kārtībā, ka ir fundamentāls problēmas proti, ka netiek ievērotas cilvēktiesības, un tas man ļoti satrauc. Un es eh, gribētu no vēstnieka dzirdēt, kas viņam ir šajā sakarā sakāms, ko uh, ir paredzēts uh, mainīt, un otrkārt, es pats arī lielā mērā esmu par pašnoteikšanās tiesībām, Un ja reģions kā Papua tiek šādā veidā marginalizēts uh, ekonomisku un citu apsvērumu dēļ, tad uh, vēlme pēc pašnoteikšanās, protams, ir vēl spēcīgāka, un es to pilnībā atbalstu. Mans jautājums papo pārstāvjiem ir sekojošs. Vai vairākums cilvēku papoā redz kaut kādu nākotni, vai viņi uh, uzskata, ka uh, viņi vēl var palikt Indonēzijas sastāvā, autonomija jau var būt dažāda, uh, var būt neatkarība, var federāla vai konfederāla sistēma, kur var būt zinām autonomija un liela sadarbība, un tas uh, nav obligāti jāskat kā apdraudējums Indonēzijas valstī. Tātad vai jūs uzskatāt, ka kaut kāda veida autonomija Indonēzijas valsts ietvaros vēl ir iespējama? Uh, vai Indonēzijas valdība vispār būtu atvērta šādam variantam, vai šāds dialogs ir iespējams eh, no papo iedzīvotāju puses un eh, Indonēzijas valdības puses. Paldies! Liels paldies, Denis Mekar kungs! Un nākamais eh, Morgans Maksvinī no ārējā darbības dienas. Lūdzu, jums trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Cilvēktiesību aizsardzība ir svarīgs aspekts Eiropas Savienības ārlietu politikā. Indonēzijā cilvēktiesības ir attīstījušās ļoti veiksmīgi, dažādas iniciatīvas ir būtiski mainījušas situācijas pēdējos 15 gados. Indonēzija Dienvidaustrumāzijā ir demokrātiskā valsts ar aktīvu parlamentu un aktīvu pilsonisko sabiedrību. Viņa pārē no demokrātijas, eh, es atvainojos no diktators uz demokrātiju, ir modelis šim reģionam un pat arābu pasaulē. Daudz, kas mums ir kopīgs Indonēzijai un Eiropas Savienībai, demokrātijas vērtības, un tās ir iekļauts arī darbi, sadarbības noliegumā. Mēs novērtējam Indonēzijas aktīvo lomu arī Mjānmas gadījumā, un cilvēktiesību veicināšanā mēs arī atzīstam Indonēzijas pūliņus panākt cilvēktiesību ievērošanu reģionā. Tagad pie papūs jautājuma. Eh, šeit tiešām ir daudz, kas jādara vēl, kā Gomešs kundze uzsvēra, bet gribu jau sākumā uzsvērt, ka mēs atzīstam, cik jūtīgs ir šis papo jautājums Indonēzijai. Mēs respektējam Indonēzijas teritoriālo integritāti un mēs papos un Indonēzija, eh, Rietu papūs teritorijas redzam kā Indonēzijas daļu. Par šiem te cilvēktiesību jautājumiem, par vārda brīvības uh, uh, ierobežojumiem un uh, attieksmi pret cietumniekiem, mēs, uh, ārējais darbības dienests, mūsu ikgadējā cilvēktiesību dialogos, kas ir četri jau notikuši, esam par to runājuši. Un paldies Indonēzijas pusē par to, kā viņi uztver šo dialogu. Tā ir iespēja uh, jautāt vienam otram. Uh, jautājums, mēs viens otram uzdodam jautājumus, un esam to darījuši jau atkārtot arī par papo gadījumu. Piemēram, Mēs arī esam dzirdējuši ziņojums par demonstrāciju apspriež, apspiešanu un kā bruņotas grupas uh, darbojas, un uh, šajos gadījumos uh, vajadzētu pārbaudot ziņojums par cilvēktiesību pārkāpumiem, un šeit mēs uh, aicinām Indonāziju uh, sniegt žurnālistiem un nevalstiskajām organizācijām plašāku pieeju uh, lai izvairītos no dažādiem pārpratumiem. Mēs arī saprotam, ka centrālā valdība ir apsolījusi veikt izmeklēšanas attiecībā uz drošības spēku uh, iespējamiem pārkāpumiem, un tas ir konstruktīvs veids, kā rīkoties. Mēs arī saprotam, ka ir diskusijas starp Džakartu un baznīcas uh, vadītājiem un Zinātnisko institūtu, kas arī ir iedrošinoša zīme, un mēs to atbalstām. Visā visumā Eiropas Savienība atbalsta Indonēzijas centrālās valdības centienus veicināt attīstību Papua un Rietumpapua, un mēs ceram, ka tur tiks nodrošināts miers, drošība un stabilitāte, tāpat kā citās valsts daļās. Jo īpaši Eiropas Savienība atbalsta veselības un izglītības sektora projekts un arī projektus vidas aizsardzībā. Eiropas Savienība ir bijis liels donors Indonēzijā pēdējos 20 gados un sniedz atbalstu uh, Uh, pārvaldības un citās jomās un daudzpusējā, uh, daudzās jomās mums ir divpusēja sadarbība, arī politiska sadarbība. Un visbeidzot, mēs uzskatām, ka Indonēzijas uh, valdība patiešām ir apņēmusies risināt papua problēmas un uzlabot iedzīvotāju dzīves līmeni, neskatoties uz politiskajām grūtībām. Un mēs tiešām ceram, ka šie pūliņi nesīs rezultāts. Paldies priekšsādātē. <coughs> Paldies. Tagad uh, vēstnieka kungs, Ogruseno kungs. Lūdzu, jums trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Jāiet vispirms pateikties uh, AFET, kas pieņēma šo ziņojumu par um, nolīgumu. Šobrīd 27 dalībvalstu parlamenti ir ratificējuši šo nolīgumu, un tas uh, attiecības starp Indonēziju un Eiropas Savienību pārcels jaunā līmenī, tur būs līdztiesības, kopīgo vērtību principi ievēroti un uh, noliegums atsauc arī uz uh, suverenitāti un teritoriālo integritāti. Šis gads būs mums īpaši svarīgs, jo būs parlamentārās vēlēšanas aprīlī un uh, parlamentu vēlēšanas un prezidenta vēlēšanas jūlijā. Un tās būs uh, tie būs apmēram 186 miljonu balsotāju, un mēs ceram, ka aktivitātes līmenis e, būs apmēram tāds kā līdz šim 70% priekšsēdētāji. 13. gada decembrī e, Indonēzijas parlaments diskutēja par Indonēzijas tālāku decentralizāciju un izlēma izstrādāt likumprojekts par jaunām um, struktūrām Papua provincēm. Um, ir dažādas uh, administratīvās struktūras Papua un Rietumu Papua. Un uh, pirms trim, 30 gadiem bija tikai viena province. 99. gadā sākās administratīvā reforma un, uh, <clears throat> un tā tad tika sadalīta šī viena province un tika izmantots arī šis papo nosaukums 2002. Eh, gadā. Rietum papos eh, iedzīvotāji eh, piedāvāja sākt veidot Rietum papūs provinci. Jāuzsver, ka šo jauno provinču izveide uh, un jauno struktūru izveida ir balstīta uz likumiem. Par to tika diskutēts parlamentā, demokrātiskā procedūrā, kas arī ir demokrātiski ievēlēts jāatzīmē, ka 2001. gada likums par a, autonomiju to izstrādāja a, dažādi speciālisti, un šī decentralizācija tiek īstenota, lai stiprinātu a, vietējo pašvaldību lomu. Un šo jauno reģionu un citu struktūru vadītājiem ir jābūt papuiešiem šajā papuā un rietum papuā, un tradicionālās kulturālās tiesības uh, ir atzītas un tām ir īpaši vieta sabiedrībā. 80% no uh, derīgiem izraktiņiem no kokrūpniecības uh, paliek papuā un arī no citiem uh, iegūs uh, nozaru ieņēmumiem. Tie paliek šajā reģionā. Nabadzība, protams, joprojām ir augstā līmenī, apmēram 25%, un tomēr tendence ir nabadzībai pazemināties, eh, un Pasaules banka uh, to ir atzīmējusi. Kādreiz tā bija 45% un tagad 11%. Priekšsēdētāji nevar teikt, ka 15 gados nekas nav mainījies. Mēs valdība uzskatām, ka dialogs uh, kā redzat to no iepriekšējām valdībām. Mums ir svarīgs, mēs lielam, liekam lielu uzsvaru uz labklājību. Un visbeidzot, priekšsādātāji, mēs saskaramies ar daudziem uh, izaicinājumiem attīstības gaitā un uh, tā pašā laikā attīst uzbrukumiem. Un šeit Eiropas Savienība uh, varētu palīdzēt. Eiropas Savienībā vajadzētu īstenot līdzsvarotu politiku. Eiropols savā ziņojumā, savā terorismu situācijas eh, ikgadējā ziņojumā uzsvēra, ka bija uh, eh, 260 uzbrukumi uh, Eiropā un uh, Uh, tika arestēti uh, aizdomās turētie, un mēs gribētu mācīties no Eiropas Savienības, kā salāgot nacionālās attīstības un drošības jautājumus, un cerams varēsim sadarboties, balstoties uz šo nolīgumu ietvaru. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, priekšsēdētāji! E, e, paldies, vēstniekungs! Mums vairāk laika nav atlicis, jo tulkiem ir jābeidz e, drīzumā darbs, un Man ir jādod iespēja mūsu viesiem atbildēt. One, one minute. Vienu minūti. Madam. Uh, yeah, I would, uh... Es gribētu uzsvērt savu argumentu, ka nekas pamatā nav mainījies 50 gadu laikā demokrātijā papā, jo pamatīgas izmaiņas nozīmētu pieju un atbalstu eh, CPO un eh, izteiksmes brīvību. Mums varbūt vairāk naudas, jā, bet demokrātijas ziņā nekās nav mainījies. Un vajadzētu domāt, vai šāda attīstības politika atbalsta papua iedzīvotāji. Indonēzijas valdība var apgalvot vienu un papua iedzīvotāju domāt ko citu. Ko mēs domājam ar fundamentālām pārmaiņām ir demokrātijas garantijas, biedrošanās garantijas, izteiksmes brīvība un šādi jautājumi norāda, runājot par līdzekļiem izglītībai un veselības aprūpēji kas ir svarīgi elementi Indonēzijas attīstībā. Mēs varam apgalvot, ka nesenie gadījumi 2013. gada aprīlī un 12. gada novembrī kopš šiem gadījumiem ir bijis vairāk nekā 543 nāves gadījumu Tambra un Jokimo apgabalā. Tas ir tikai piemērs. Paldies! Paldies! Gribētu reaģēt uz provinču reģionu sadalījumu, jo tik tiešām administratīvo reģionu ap, ap, apgabalu skaits ir pieaudzis. Džāvā ir reģioni ar simtiem, tūkstošu miljoniem iedzīvotāju un Papua ir provinces kur ir desmit tūkstoši vai tikai daži tūkstoši iedzīvotāji. Jūs veidojat augsti um, apmaksātu administratīvu eliti, kur pieaug korupcijas risks. Palūkojoties atpakaļ vēsturē un papuātiecības ar Indonēziju, jāceras, ka desmitiem pat simtiem tūkstoši papuāti ir nogalināti pēdējo de gadu desmitu gaitā, un kamēr tas netiks atzīts, būs grūti atzīt to, ka Indonēzija atbalsta papuā, ka atbalsta viņu e, pašnoteikšanos, pašcieņu. Un vai tad ir tik neiespējami, ka papuā uh, e, E, gūst piekļuvi tiesiskumam, vai ir grūti saukt pie atbildības e, tos, kas ir īstenojuši e, šo, šīs ļaundarības. Paldies! Mābokungs uz vienu minūti. Paldies! Piekrītu kungam, kura vārdas neatceros. Bet Tātad, kad, bet piekrīt tam, ka mums ir nepieciešams taisnīgs pārskats un ziņojums par Papua. Tomēr problēma ir mazāk ar likumdošanu, bet par to, kā rietuma Papua valdība īsteno šo likumu, jo likums pats par sevi uh, varbūt ir labs, taču labumu no tā negūst papuā iedzīvotāji. Piemēram, likumā policijas e, vadība un militārā vadība. Discussion. Discuss with, with the government. Uh, with the... Par viņu iecelšanu būtu e, jālemj e, ar gubernatoru, bet tā līdz šim tas nav noticis. Paldies. Un paldies! E, man ir tagad, e, turpina priekšsēdētājs, man ir jāatvainojas par savu diktatorisko ceļas vadības stilu un jūsu laika ierobežošanu. Es būtu labprāt uzklausījis visu komentārus, tā skaitā panē diskusijas dalībniekus un e, ASS pārstāvju, ASD pārstāvjus jo vēl jau vairāk tāpēc, ka šis temats ir tik tiešām intriģējošs un ļoti interesants un ļoti nozīmīgs gan Indonēzijai, gan Rietum Papua. Pārstāvot eh, pats valsti, kas ir piedzīvojusi sarežģītus pārejas procesus, gribu teikt, ka Ļoti būtisks posms ir uzticības veidošana. Bez šādas uzticības ir grūti panākt patiesu atveseļošanu, patiesu pārveidi pilsoniskai eh, sabiedrībai. Tas ir sarežģīts process, kas pieprasa kompromisu no visām pusēm. Un nav tiesa, ka valdības eh, pārstāvjiem nav laba nodoma. Es domāju, ka uh, PCA arī ir notiekošo izmaiņu simbols, tā skaitā Indonēzijā. Domāju, ka tas ir apliecinošs piemērs. Bet arī pagātnes nasta ir ļoti smaga. Un šo jautājumu sakārtošana ir tikpat nozīmīga kā ekonomiskais progress, ko mēs uh, e, novērojam. Es gribu novēlēt e, papuā tautai, lai viņi centieni īstenojas, yes, un gribu novēlēt Indonēzijai spēt atrisināt šo sarežģīto procesu. Domāju, ka tā ir mūsu kopīgā vēlme cilvēktiesību apakškomitejā un ceru, ka šī nav mūsu pēdējā diskusija. Un tagad vēstniekam, eh, ADD pārstāvjiem un arī tūkiem priekšsēdētājs eh, saka paldies un atvainojas par da darba laika pārsniegšanu.